Uh, Godātās dāmas un kungi, es eh, vēlētos jūs aicināt, pamudināt ieņemt jums paredzētās sēdvietas. Jo izskatās, ka mums šodien būs pilna auditorija, un vēl bez tam mums šodien ir daudz darāmā. Es vēlētu šeit sveikt deputātus no dalību valstu parlamentiem, kurus mēs šodien sveicam mūsu šās pēcpusdienas sēdē. Es atvainojos, ka jums ir jāsēž tik tālu auditorijas beigās. Iespējams, ka mēs mūsu uzklausīšanas vidū veiksim nelielu pārgrupēšanu un jūs nāksiet vairāk uz priekšu. Bet tātad sirsnīgi sveicināt šeit un vēlētos pateikt, ka mūsu sēde tiek raidīta tiešraidē internetā internets strāvošana, un, kad jūs ieslēgsiet mikrofonu, tad automātiski kamera jūs nofokusēs un jūs būsiet redzams internetā vai jūs būsiet redzami internetā. Mums ir pieejams tulkojums pilnīgi visās valodās, līdz ar to jūs variet runāt savā dzimtajā valodā vai jebkurā citā ES oficiālajā valodā. Tie varbūt būtu tādi ievadvārdi. Ir e, ļoti patīkam redzēt šeit 22 deputāts no 11 dalību valstīm, un pirmo reizi mūsu sēdē piedarās, piedalās kolēģi no Norvēģijas parlamenta. Protams, ka Norvēģija ir ļoti būtisks iekšējā tirgus partneris, un tu pilnīgi tajā iekļāvusies, un īsteno arī pakalpojumu direktīvu. Tāpēc mums ir liels prieks šeit šodien sveikt Norvēģijas parlamenta deputātus. Vēl bez tam par iekšējo tirgu atbildīgais komisārs Mišels Barņē, kurš eh, parlamenta vārdā tika apstiprināts komisāra amatā šā gada februārī, mums sēdē pievienosies vēlāk. Un, protams, viņš ir atbildīgs arī par pakalpojumu direktīvas transponēšanu dalību valsts likumdošanā, un tā ir viņa viena no galvenajām atbildībām. Un, protams, ka viņš mums sniegs pilnīgi ieskatējā, kas notiek transponēšanas jomā. Varbūt eh, pāris ievadvārdu tādu personīgas dabas un komitejas vārdā. Es vēlētos sveikt Evelīnu Gephardu. Daudz no jums jau zina, ka Evelīna bija pakalpojuma direktīvas referente un tik ka jau 2003. gadā, ja pareizi atceros, izvirzīta par referenti. Es ļoti labi pazīstu un zinu gan datumu, gan to, kā Evelīna strādāja, es biju viņas ēnu referents. Es zinu, ka uh, Evelīna vada sociāldemokrātu grupas uh, šīs komitejas delegāciju, un es vēlētos vienkārši jūs iepazīstināt ar Evelīnu, jo viņa tiešām bija atbildīga no sākuma līdz beigām. Uh, par šīs direktīvas gaitu parlamentā. Tas bija Eiropas parlamentam un visai Eiropai ļoti būtisks mirklis. Tātad mēs vēlētos uzklausīt jūsu pieredzi par to, kā ir notikuši parlamentārie procesi dalību valstīs, kādi ir bijuši procesi ārpus parlamenta. Protams, ka šis process vēl daudzās dalību valstīs turpinās un vidustermiņa novērtējuma process pakalpojumu direktīvas transponēšanai šobrīd jau notiek un tiks pabeigts līdz šā gada beigām. Daudz no jums ir iesaistīti tā saucamo vienas pieturas aģentūras punktu izveidē dalību valstīs, un vēl mēs varam runāt par veselu virkni aspektu. Tā tad Evelīna Gebhārda formāli saņēma apstiprinājumu šorīt komitejas vārdā sagatavot pirmo ziņojumu par to, kā notiek pakalpojumu direktīvas transponēšana dalību valstīs, bet es ceru, ka pie tā mēs vēl atgriezīsimies. Tātad, kā mēs normālos apstākļos strādājam? Protams, šodien mēs vēlamies dzirdēt visu, ko teiksit jūs. Tāpēc es došu vārdu dalību valstu parlamenta deputātiem. Tātad, ja jūs varētu pamāt ar roku, es būšu priecīgs, ja sekretārs jūsu vārdu pierakstīs. Jums arī izdota arī forma, formulārs, kur jūs varat aizpildīt un tad iesniegt to sekretariātam. Tātad es došu vārdu diviem parlamenta deputātiem un tad viens mūsu komitejas deputāts. Tātad tāds būs šis matemātiskais modelis un tā mēs varam nodrošināt dialogu. Un tagad, ja Gebhards kundze vēlēsies, es vēlētos eh, sniegt viņai vārdu pāris momentu uzsvēršanai, jo Gebhards kundze tiešām direktīvu pārvalda no A līdz Z. Tātad. Tas ir mūsu šodienas plāns. Ceram pabeigt pusseptiņos. Iespējams, tas ir atkarīgs no tā, cik mums būs striktas debatas un ciešas debatas. Mēs uztaisīsim nelielu pārtraukumu mūsu uzklausīšanas vidū, bet tagad dod vārdu Gebhārdas kundzei ievadvārdiem. Lūdzu, Evelīna. Jā, filin... Paldies, priekšēdētāji, godātie kolēģi, kolēģis. Šodien mums ir ļoti svarīga tikšanās, kurā mēs runāsim un diskutēsim par pakalpojumu direktīvas transponēšanu. Mēs runāsim gan par pozitīvajiem aspektiem, gan arī par trūkumiem un uh, visādām nebūšanām, kas ir dalībvalstīs, un centīsimies arī palīdzēt. Bet pirms es ķeros pie lietas, es gribētu pastāstīt par šīs direktīvas vēsturi pavisam īsi. Uh, diskusijās um, varētu parādīties vairāki aspekti, kurus es gribētu jums atgādināt. Eiropas parlamentā un arī dalību valstīs mums nav šaubu par to, ka mums ir vienots tirgus Eiropas Savienībā, un mēs gribējām izveidot priekšnoteikumus tam, lai pilsoņi un visi, kas darbojas biznesā un sniedz pakalpojumus, varētu izmantot uh, tirgus brīvības, un um, šo tirgu bija nepieciešams attīstīt, un lai to varētu izdarīt, tas vienmēr ticis uzskatīts par um, tādu soli, ko ļaus īstenot uh, citas starpā pakalpojumu direktīva. Um, viedokļi bija atšķirīgi. Eiropas komisijas sākotnējā priekšlikumā, uh, tas bija tā saucamais Balkešteina priekšlikums, tajā bija runa par liberalizāciju, par tirgus uh, privatizāciju, proti noteikumi bija jālikvidē un bija jācer, ka tirgus pats visu noregulēs, bet ne visi tam piekrita. Bija uh, arī citas pieejas piekritēji, citas starpā arī es, jo mēs uzskatījām, ka mēs nevaram veidot kaut ko tādu, ko neakceptē dalībvalstu iedzīvotāji. Mums tirgi ir jāatver, bet vienlaikus ir jāievēro darba, um, strādā strādājošo tiesības, darba devēja tiesības, patērētāju tiesības un pilsoņu tiesības kopumā. Un Tas bija tāds ļoti grūti atrisināms uzdevums, bet uh, citas izējas nebija. Un sadarbībā mēs tomēr, mums izdevās nodibināt tādu ļoti pozitīvu sadarbību Eiropas parlamentā, kaut gan ļoti ilgi bija tā, ka likās, nu, risinājums nav, nav sa pas sasniedzams un dalībvalstīm bija dažādi uzskati un dažādas pieejas, ko tās atbalstīja Tāpēc es domāju, ka ļoti labi, ka Eiropas parlamentā mums izdevās sagatavot tādu pozitīvi um, orientētu uh, kompromisa priekšlikumu, kuru pieņēma gandrīz vienbalsīgi. Un toreiz mēs arī sacījām, ka pakalpojumu piedāvātājiem ir jāizmanto mobilitāte, brīva, pārvietošanās brīvība. Un To arī ir jārespektē. Šīs tiesības ir nepieciešams respektēt, ja, bet to nedrīkst saprast kā kaut kādu tirgus protekcionismu. Un tas ir viens no tādiem svarīgākajiem punktiem vai jautājumiem, uz kuriem bija jāatrod atbildes, mums bija jāskatās, kur, kādi noteikumi dalību valstīs ir nepieciešami, kas tiešām ir domāti sabiedrības labumam, un kādi noteikumi ir jāceļ, jo tie ierobežo tirgus brīvības. Un tāpat mēs uzskatījām, ka dalībvalstu tiesī, ar dalībvalstu tiesībām, ar likumdošanu ir jāiepazīstas rūpīgi, tā ir jāizvērtē un, jā, un um, ļoti prātīgi jāpiemēro arī grozījumi. Un tāpēc mums bija arī svarīgi zināt, kā šis skrīnings dalībvalstīs notika. Un man kā referentei bija svarīgi arī atbildēt uz jautājumu, vai iesaistītās puses, arotbiedrības, uzņēmēju pārstāvji, uh, sociālās uh, uh, organizācijas, tās viss tika iesaistītas skrīninga izvērtēšanā, jo vērtēšana bija arī politisks raksturs. Un es zinu, ka bija dalība valstis, kurās uh, šī vērtēšana tika uzskatīta par tādu kā ieganstu, lai varētu uh, Uh, tikt uh, vaļā no dažām uh, tādām normām, no kurām nu, bija vēlme tikt vaļā, vienkārši aizsadzoties ar pakalpojumu direktīvu, un arī par to mums jārunā. Jo mēs, Eiropas saviedri, Savienības deputāti, nevaram piekrist tam, ka uh, dalībās atceļ kādus likumus, uh, Briseles noteikumu aizsegā un pēc tam uh, uh, paziņo, ka Brisele uzspiež šo un uzspiež to, un, un uh, tā ir vienkārši tāda demagoģija. Un tāpat mēs gribējām zināt, cik lielā mērā Eiropas komisija ir efektīvi strādājusi un sniegusi atbalstu uh, direktīvas ieviešanā. Dalībvalstīm nebija viegli ar to visu tikt galā. Uh, Otrs ļoti nozīmīgs jautājums, par ko mums jādiskutē, ir vienotu tādu kontaktu partneru noteikšana un to pieejamība. Tas ir ļoti svarīgi, lai šī direktīva tiešām varētu funkcionēt Eiropas Savienībā. Un tā ir atšķirīga pieeja, no, tā atšķirās no tā saucamās mērķa valsts principa, Proti, tiesības ir jāievēro dalību valstīs, un tas nozīmē, ka uzņēmumiem ir jāsaņem informācija, kādas normas viņiem jāievēro, kādas tiesības jāievēro un nedrīkst pārkāpt, kādi ir noteikumi. Bet tas nav vienīgais, par ko es, ko es domāju, runājot par vienotu kontaktpartneri. Ir nepieciešams arī veikt tādu administratīvo procedūru vienkāršošanu, lai uzņēmumi, kas vēlas darboties vairākās valstīs vai pārcelties uz citām valstīm, vai dibināt pārobežu vai startautisku sadarbību, es bieži dzirdu, ka šādos gadījumos ir jāizpilda kaut kādas anketas, uh, un jā, šie papīri jāsūt no vienas iestādes uz otru, un var gadīties, ka ir jāapciemo 20 dažādas birokrātiskas iestādes, un to mēs negribējām. Mēs gribējām, lai būtu vienas, tā saucamā, vienas pieturas aģentūra vai kaut kas tam līdzīgs, kur vienā vietā, vienā iestādē varētu nokārtot visas formalitātes. Protams, šeit ir jābūt iespējai arī izmantot internetu. Tāpēc man arī ir svarīgi dzirdēt, zināt, vai dalību valstis ir tikušas uz priekšu uh, šajā ziņā, vai joprojām ir kādas problēmas un ko tās sagaida no mums. Un trešais punkts, par ko mēs varētu šodien diskutēt, jo visu, protams, mēs nevarēsim pārunāt, Trešais punkts ir direktīvas piemērošanas joma vai aptvērums. Arī šeit mēs vienojāmies par kompromisu un nav pilnībā skaidrs, cik lielā mērā uh, vai cik plašs ir šis aptvērums, jo sākotnējais priekšlikums, kurā runa bija par to, ka no aptvērumu ir jāizņem visi vispārējās intereses pakalpojumi, nu tā tomēr nav noticis, jo ir pakalpojumi, kas tomēr netika iekļauti direktīvā, jo tie mūsuprāt prasīja tādu īpašu attieksmi vai īpašu pieeju. Es, piemēram, esmu dzirdējusi no dalību valstīm, ka sociālos pakalpojumus izņemot no šī vispārējās intereses pakalpojumu klāsta, tas ir radījis problēmas. Bet es gribētu arī dzirdēt, varbūt ir parādījušies vēl kādi citi sarežģījumi, par kuriem mums līdz šim nav eh, informācijas. Tātad tās ir trīs tādas tēmu jomas, par kurām mēs varētu diskutēt lai arī varētu redzēt, kā notiek transponēšana, bet man ir viens lūgums jums, sevišķi maniem franču kolēģiem un kolēģiem. Kad es esmu Francijā, tad, man, tad es dzirdu, ka tiek minēts Bolkesteina vārds, tad Bolkesteina direktīva bet direktīva, par ko mēs runājam šobrīd, tai gandrīz nekā vai ir ļoti maz kopīga ar šo Bolkesteina direktīvu, un mums nevajadzētu turēties pie šī iniciatora vai toreiz atbildīgā Eiropas komisāra, jo līdz ar to mēs radām aplamu iespaidu jo šis temats ir pārāk uzlādēts ar emocijām. Mūsu mērķis ir izveidot kopēju Eiropu, izveidot kopēju bāzi. Tas ir tas, uz ko mēs tiecamies. Mums nevajadzētu tikai visu laiku rādīt ar pirkstus problēmām, bet izcelt pozitīvos aspektus, tāpēc es būtu pateicīga uh, arī mūsu kolēģiem no valstu parlamentiem. Lūdzu, stāstiet mums par to, kāds ir šīs direktīvas pozitīvais efekts jūsu valstī, un es esmu pārliecināta, ka šāds efekts ir. Paldies, ka jūs esat ieradušies pie mums šodien. Man prieks, ka jūs esat kuplā skaitā. Un es gribētu vēl pateikt priekšādātāja kungs, ka Lisabonas līgumā ierakstītajā mums ir jāiepūš dzīvība, lai un viens no līdzekļiem šajā ziņā ir sadarbība ar valstu parlamentiem. Paldies! Oh, well, thank you very much indeed, uh, Evelyn. Paldies Evelīnai Gephardas kundzei par šo ļoti plašo ievadu, un tagad vēlēmies dzirdēt no jums. Es tātad vēlētos ierosināt sekojošo. Es nolasīšu tos, kur vēlētos izteikties, un tomēr, ja jūs vēlaties izteikties vēl bez šeit minētajām personām, lūdzu dariet, jo vietas vēl laika ziņā ir. Un pēc tam varbūt strādāsim tā, ka katrs runātājs runā ne ilgāk par trīs minūtēm. Mums ir daudz runāt gribētāju, un jūs redzēsiet arī chronometra skaitļus uz ekrāna, tā kā nebūs grūti pieturēties pie trim minūtēm. Vai? Botans kundze no Norvēģijas, Vaiva Kunjas no Zviedrijas, Andres Švāb no parlamenta, Jansens kundze no Zviedrijas parlamenta. Papata Nasi, ceru, ka izrunāju jūsu vārdu pareizi no Grieķijas. Buzoji kundze no Aldi grupas, Kasoji kungs no Itālijas un Ševčika kungs no Čehijas republikas. Līdz ar to tie ir runāt gribētāji. Un tagad dodu vārdu Botens kundzei no Norvēģijas parlamenta lūdzu trīs minūtes. Jā. Yeah. Hello. The floor is yours. Thank you, Mr. Chair. For the... Paldies, priekšsēdētāja kungs. Vēlētos mazliet pastāstīt par to, kā pakalpojumu direktīva tiek īstenot Norvēģijā, un vēlētos eh, komentēt arī um, EFTA dalību valstu parlamenta deputātus dažādās konferencēs jo tas mums ir ārkārtīgi svarīgi, un tas ir svarīgi visām EEA zonas valstīm. Mēs vēlamies būt pilnvērtīgi un konstruktīvi Eiropas parlamenta partneri, un EFTA parlamenti arī var piedalīties politiskajās debatēs, un jūs esat laipni aicināt piedalīties mūsu debatēs. Runājot par politiskajām debatēm Norvēģijā par pakalpojumu direktīvu, tad vairāk tika runāts par to, vai tas nenovedīs pie sociālā dempinga. Jo, protams, ka Norvēģija vēlas ievērot Eiropas Savienības sociālo modeli. Parlamentārieši vēlējās četru prasību izpildi, ja pakalpojumu direktīva tiktu izpildīta Norvēģijā proti, ka direktīva nekādā veidā netraucēs eh, sociālā dempinga apkarošanai, ka tā eh, nenovedīs pie algu nivelēšanās un ka dalību valsts, proti Norvēģijas varas iestādes, tam joprojām būs eh, teikšana tādās svarīgās valsts pakalpojumu jomās kā izglītība un veselības aprūpe. Tad mēs pieprasījām novērtējumu no neatkarīgu ekspertu puses, un ekspertiem uzdotie jautājumi bija sekojoši. Vai pakalpojumu direktīvas īstenošana varētu kaut kādā veidā ietekmēt strādājošo tiesības, patērētāju tiesības, eh, publisko pakalpojumu sektoru un citi jautājumi? Un secinājums bija sekojošs. Pakalpojumu direktīvai šādu negatīvu efektu nav. Jāsaka, šo viedokli atbalsta vairākums Norvēģijas parlamenta sūtinga deputātu. Līdz ar to tika pieņemts adekvāts Norvēģijas likums, kurā runa gāja par šo pakalpojumu direktīvu. Šis likums tika pieņemts 2009. gada 29. decembrī un stājās spēkā tajā pašā dienā. Un tomēr 2010. gada 1. maijā šis likums stājās spēkā visās EFTA valstīs. Tas bija saistīts ar to, ka Islandes parlaments vēl nebija ratificējis šo direktīvu. Norvēģija ir pabeigusi savu skrīningu par to, kā valsts prasības saistīts ar direktīvu. Un tomēr Norvēģijas likumdevēji neko neatrada, kas liecinātu par šīs direktīvas diskriminējošo dabu. Līdz ar to šī direktīva ir iestrādāta un transponēta likumdošanas aktu pantos. Paldies! Indeed, Paldies Botens kundzei! Tagad Vaibala Kuņas kundze no Zviedrijas lūdzu. Yes. Yeah. Good. Press your button, please. Uh, it should be just to the right of your microphone. That's it. Perfect. Tātad Marija Kornijas kundze. Es vēlētos dalīties ar Zviedrijas pieredzi, un tā ir sekojoša. Pakalpojumu direktīva tika transponēta laikā, tā tika ieviesta laikā, un katra komiteja eh, nolēma, vai tā ir saistīta ar uh, pakalpojumu direktīvas īstenošanu vai no. Vēl bez tam mūsu departaments runāja par to, vai kādas varētu būt alternatīvas un eh, ja šādas alternatīvas ir, tad vai tās ir saskaņā ar direktīvu vai nē. Tie šķēršļi, kuri tika varbūt atklāti pakalpojumu direktīvām, ir saistīti ar citiem jautājumiem. Un eh, tie šķēršļi, kur šobrīd tikuši identificēti, ir tā saucamajā digitālā ētirdzniecības e jomā. Un mūsuprāt, vajadzētu šo jomu vēl vienkāršot. Thank you very much indeed. Paldies. Jā, mēs eh, runāsim par e-tirzniecību, un tad varbūt jūs varēsiet vēl sīkāk izteikties. Un tagad došu vārdu EPP grupas koordinatoram Švāba kungam. Lūdzu. Jā, Paldies, priekšēdētāji. Pareizi. Runa ir par kungu, nevis par kundzi. Un gribētu teikt paldies dalību valstu parlamentu pārstāvjiem un priecājos, ka viņi ir viesos pie mums. Tā ir ļoti laba izdevība šodien kopā ar toreizējās direktīvas referenti vēlreiz pārunāt to, kāds toreiz bija uh, lēmums, kāds bija mērķis pieņemot, balsojot par šo um, pakalpojumu direktīvu. Mērķis bija uzlabot pakalpojumu kvalitāti, izsmelt tirgus iespējas, attīstot pakalpojumus, un šis mērķis mums ir vienots, lai kā arī mēs to atšķirīgi izprastu. Un svarīgi ir tas, kā lai mēs paturētu prātā vienoto politisko mērķi. Pakalpojumu direktīvas īstenošana pirmkārt ir dalībvalstu parlamentu rokās, un parlamentiem ir arī demokrātiskā leģitimitāte, lai to varētu darīt. Tāpēc es vēlreiz atkārtoju, ka es priecājos par iespēju, ka mēs varam diskutēt gan par dis eh, direktīvas transponēšanu, gan par sarežģījumiem, kas ir radušies. Par savu valsti es varu pateikt, par Vāciju, ka tieši transponēšanā un piemērošanā parādījās virkne tehnisku problēmu, un proti um, Vācijā virkne iesaistīto pušu sastapās ar to, ka izpratne par to, kā kurš noteikums tieši ir jātransponē, atšķirās. Tos, un ne visiem ir pārliecība par to, ka tas, ko mēs Tā ir tas skaistais mērķis, ko mēs noteicām sākumā, ka to ir iespējams tieši tādā veidā arī transponēt. Es uzskatu, ka direktīva ir jāievieš pēc iespējas ātrāk un pilnīgāk. Paldies! Uh, indeed, Schwab. Paldies Švāba kungam, un tagad vēlreiz atgādināšu, kas runās. Tātad nākamajam vārdu vārdu došu Jansens kundzē un paparta Nasekungam no Grieķu parlamenta, tad Buzoja kungs, tad Kasolī kungs no Itāļu senāta, Šefčika kungs no Čehijas republikas, Rūlers kundze no Zaļo grupas, Kūnu kungs un Deklū kungs no Beļģijas. Tātad tie ir runāt gribētāji. Un Paskalkungs arī ir runāt pieteicies. Tātad ik viens no kolēģiem, kur vēlētos izteikties pirmajā daļā, var vēl pieteikties. Tātad pārējām tagad pie Ēvas Lēnas Hansenes kundzes un dod vārdu viņai, lūdzu. Tak, herr ordförande. Paldies, prieksēdētāja kungs! Es eh, vēlētos pateikties Gebhardas kundzei, kura uzsvēra, ka patreizējā pakalpojuma direktīva ir nedaudz izmainījusies un sākotnējā formā tas vairs nav saglabojies. Un eh, tas ir pateicoties arotbiedrību darbām. Uh, Gebhards kundze pieminēja, ka daudz šobrīd eh, vaino Eiropas Savienību pakalpojumu direktīvas izpildē un apgalvo, ka tam ir negatīvas sekas uz likumdošanu, un tas viss ir Eiropas Savienības dēļ. Zviedrijas parlaments ir transponējis šo direktīvu, un mēs nebijām viensprāts vienā punktā, proti, mēs ne, ka uh, arotbiedrībai nav iespējas E, iesaistīties tādu cilvēku aizstāvēšanā, kuri dzīvo Zviedrijā. Arotbiedrības un politiskās organizācijas ir uzsvērušas, ka Zviedrijas koplīguma modelis ir tāds, ka ja kā cilvēks dzīvo Zviedrijā, tad uz viņu attiecās koplīguma līgums, un par to iestājās arī parlaments. Paldies! Uh, thank you very much indeed. We may Paldies! Iespējams, ka mēs jums uzdosim jautājumu vai atbildēsim uz jūsu izteiktiem komentāriem otrajā jautājuma raundā. Afrodati Papanases kundze. Lūdzu. Η ελληνική πραγματικότητα τη στιγμή αυτή έχει να κάνει με μια μεγάλη προσπάθεια που γίνεται για διαρθρωτικές αλλαγές στη χώρα και για... Paldies! Tā, tad runājot par pakalpojumu direktīvu, tad tā ir viena no struktūrālo izmaiņu pamatiem. Tas ir uzsācis parlamentā veselu iniciatīvas ķēdi, kas gala beigās noved pie direktīvas transponēšanas. 16. martā parlaments pieņēma lēmumu, un tomēr izskatot to dialogu, kas parlamentā veidojās, runa gāja par pakalpojumu, īpaši veselības aizsardzības pakalpojumu aizsardzību un sociālo dempingu. Protams, ka mēs iestājāmies par sociālo partneru uzklausīšanu, uzklausījām arī arotbiedrības. Un uh, mēs organizēsim veselu virkni noteikumu izstrādi, un vēl bez tam esam paredzējuši arī tā saucamos vienas pieturas aģentūras izveidi. Šīs vienas pieturas aģentūras tiks eh, integrētas iedzīvotāju pakalpojumu centros. Paldies! Uh, thank you very much. Uh... Paldies! Buzoī kungs lūdzu. Es runāšu rumāņu valodā, saka runātājs. Paldies, priekšsēdētāji godātie deputāti, apsveicu jūs ar šo lielisko ideju, proti organizēt tikšanos ar valstu parlamentiem, jo mūsu komitejā mēs esam diskutējuši ļoti daudz par to, ir bijušas prezentācijas, mēs esam runājuši ar komisāru Barņē nevienu reizi vien būs arī ziņojums par īstenošanu, ko izstrādās Gebhardas kundze. Ir daudz dažādu iespēju, kā mēs varam runāt par šo pakalpojumu direktīvu, bet dialogs ar parlamentāriešiem no dalībvalstīm vēl nav bijis, jo, un tā ir ļoti vērtīga iespēja dzirdēt par to, kāda ir jūsu pieredze, kur ir problēmas direktīvas transponēšanā. Manuprāt, šī direktīva ir ļoti nozīmīga kopējā tirgus izveidē, un nav šaubu par to, ka ekonomikai ir ļoti būtiski un arī pilsoņiem, lai likumdošanai būtu pozitīvs efekts, lai samazinātu, samazinātos birokrātijas sloks. Un ja mēs runājam par Rumāniju, tad Paškas kungs ir teicis, ka Rumānija bija otrā valsts, kas transponēja šo direktīvu pieņemot lēmumu parlamentā, un mēs esam viena no sešām valstīm, uh, kurās joprojām vēl nav nodrošināts šis vienas pieturas aģentūras darbs. Te mums ir vēl daudz ko darīt. Un šodien mēs varam raidīt tādu skaidru, nepārprotam signālu dalību valstu parlamentiem par to, kas ir darāms, proti, ja ir jāievieš sektoru likumdošana un dalība valstis, kas vēl nav izveidojušas šo vienas pieturas aģentūru, arī tiks mudinātas pasteikties. Šī direktīva ir nozīmīga Eiropas nākotnei, un es vēl gribētu piebilst vienu lietu. Problēmas, kas šobrīd ir direktīvas ieviešanā, liecina par to, vai ir vienkārši atsevišķi piemēri tam, ka pastāv šķēršļi, pastāv barjeras, īstenojot vai transponējot Eiropas Savienības līmenī pieņemtos likumus. Un gadījumos, kuros likumdošanā ir jāievieš sarežģīts daudzplākšņēns likumdošanas teksts, mums ir vairāk jāizmanto regulas, nevis direktīvas. Paldies! Well, thank you very much. Paldies! Jā, arī par šo jautājumu mēs varētu runāt par to, kāda ir mūsu loma, kā mēs varam labāk veicināt direktīvas ieviešanu dalībvalstīs. Un tagad man ir kas solīkungs nākamais sarakstā, tad nāk Čehijas republikas pārstāvis, un tad Lekūkungs. Es pats arī teikšu dažus vārdus savas politiskās grupas vārdā. Tad Paškas kungs no Rumānijas. Un es gribētu vēl atgādināt, ka mēs gribētu vairāk pārunāt. Aģentūras. Tāpat vienas pieturas aģentūra, tas ir jautājums, kas ir pelnījis lielāku uzmanību. Un mēs runāsim arī par to, kāds ir ieguldījums, cik tur ir vajadzīgs personāla, kāda ir pozitīvā pieredze. Un mēs esam. Um, Mēs bijām patīkami pārsteigti, kad apmeklējām Zviedriju pagājušā gada oktobrī. Zviedrijas valdība mums stāstīja par vietējo pašvaldību informēšanu un izglītošanu par to, kāda administratīvie resursi būs vajadzīgi. Un Uh, kā identificēt potenciālos pakalpojumu piedāvātājs. Mēs dzirdējām ļoti daudz labas pieredzes. Lūdzu, kas saulīkungs? Liels paldies! Es arī vēlos pievienoties tiem, kas apsveica jūs par šī pasākuma organizēšanu, proti, ka arī nacionālo parlamentu pārstāvi var piedalīties īpaši vēlos izteikt savu apmierinātību tieši no Itālijas delegācijas puses, un tas attiecas uz direktīvas īstenošanu, kurai jāstājas spēkā 8. maijā. Itālija paredz šīs direktīvas īstenošanu balstoties uz likumu, kas tika pieņems 2008. gadā. Būs viens teksts ar vispārīgiem noteikumiem par piekļuvi pakalpojumiem, kā arī uh, noteikumi, kas īpaši attiecas uz pašiem pakalpojumiem. Bija arī konsultācijas ar arotbiedrībām, dažādām apvienībām, un, lai iesaistītu arī pilsoņus un visas iesaistītās puses un informētu tos par to, kas īsti ir teikts šajā direktīvā. Jo ir vēl ļoti daudz jautājumu, par kuriem ir jārunā, piemēram, piekļuve direktīvai. Un tas ir saistīts ar reģionālo un lokālo līmeni. Īpaši noteikumi šajā līmenī tie ir jāmaina. Un tagad ir pieejama jauna schēma, kas izmainīs iepriekšējo. Tātad jaunajā schēmā ir noteikts, ka visas darbības tieši pakļaujas likumam un vairs nebūs tikai viena noteicošā vieta. Vismaz Itālijā tas ir jauninājums un sekas un ietekmu uz uzņēmumiem būs ļoti liela. Tādēļ arī jārīkojas ļoti elastīgi. Vēl ir jautājums par piekļuvi dažādām aktivitātēm, jo Itālijā pastāvēja tāda problēma, ka prasības tirgotājiem ir ļoti augstas un direktīva paplašina šo jomu vēl. Tas attiecas ne tikai uz juridiskām, bet arī pārējām personām. Tas, protams, radīja problēmas visiem tāpēc tika radītas vairākas normas, lai varētu īstenot pārejas posmu. Taču tas nebija paredzēts, piemēram, mediatoriem, starpniekiem. Viņu loma izmainījās sabiedrības labā, Tad šo starpniecības pakalpojumus var īstenot personas, kurām ir tiesības to veikt. Paldies! Tas, ko jūs teicāt beigās par pieeju autorizācijas aģentūrām ir īpaši būtisks. Pie tā mēs iespējams atgriezīsimies, runāsim par to padziļināti. Un to mēs arī redzējām Par to ar mums runāja arī Zviedrijas valdība, kad mēs tur viesojāmies. Tagad lūdzu Ludeks Sefčiks. Paldies, priekšsēdētāji, paldies par ielūgumu, par labajiem apstākļiem, un es runāšu čehu valodā. Mēs eh, diskutējām sākumā par Bolkesteina direktīvu un augšpalātai tā tīri labi patika sākumā. Un mēs sagaidījām, ka arī attiecībās ar kaimiņu valstīm šī direktīva palīdzēs mums stiprināt pārobežu sadarbību un atvieglos mūsu tātad šo mobilitāti pakalpojumu piedāvāšanā un ka tiks atcelti ierobežojumi, piemēram, Vācijā. Ņemot vērā pārejas periodu, mēs varbūt varētu runāt, ka šai direktīvai bija vairāk psiholoģiska, nevis ekonomiska ietekme. pakalpojumu brīvība šobrīd, par ko mēs runājam, tā ir plašāka un dziļāka, daudz daudzpusīgāka nekā tā, kas bija sākotnējā direktīvas projektā. Mēs esam arī ieguvuši pieredzi ar šiem vienotajiem kontaktu o, punktiem. Mums to šobrīd ir divi, un Es domāju, ka liberālā ievirze to pozitīvi vērtē lielākā daļa sabiedrības un politiķu. Un tas attiecās arī uz mūsu parlamentu. Un es domāju, ka Eiropai ir jāturpiniet šajā virzienā. Paldies! Paldies! Paldies, Sefčika kungs! Es Atceros, ka apmēram pirms gada Čehijas prezidentūras laikā Prāgā tika ir organizēta konference par šo tēmu, un mēs tikāmies ar parlamentāriešiem, runājām par direktīvas ieviešanu. Un varbūt jūsu pieredzi tiešām varētu plašāk izmantot. Lūdzu, Rūleres kundze, Es izteikšos ļoti īsi, jo es, protams, vēlos dzirdēt to, kas ir sakāms nacionālajiem deputātiem, jo šodien galvenais ir viņu pieredze ar pakalpojumu direktīvu. Tagad jau tika pieminēta vairāk jautājumu, taču man tāpat šķiet, ka īstenošana daudzās valstīs vēl nav pavirzījusies pietiekam tālu, un es ceru, ka būs vēl daudz interesantu ziņojumu. Tagad arī beigšu un došu vārdu mūsu viesiem. Thank you very much. Uh, well... Paldies. Lekrūkungs lūdzu no Nacionālās asamblejas. Le... Paldies, priekšsēdētāji. Jā, mans vārds ir Lekū. Un es saprotu, ka vārds ne, nereti ir ļoti grūti izrunāt. Pateicos par uzaicinājumu šeit un vēlos arī atbildēt Gebhardas kundzei, referentei. Francijā, godīgi sakot, šī direktīva joprojām tiek saukta par Volkensteina direktīvu. Un Francijas sabiedrības to reaģēja ļoti aktīvi. Tas bija arī ļoti svarīgi, kad bija nepieciešama reakcija uz Lisabonas līgumu. Ar to ir saistītas zināmas problēmas un iespējams arī bija arī negatīvas sekas. Es ļoti labi atceros, ka tikos ar jums Francijā, Nacionālajā asamblējā, taču priecājos satikt šeit. Patiesībā šī direktīva tagad būtu jāpārdēvē par Gebhard direktīvu. Tas, domāju, būtu atbilstoši un tas paskaidrot arī šīs direktīvas izcelsmi daudz skaidrāk. Atgriežoties pie Francijas, šīs direktīvas īstenošana ir ļoti smags uzdevums, jo šī, šai direktīvai ir ļoti plaša, plašs apvērums un tā ir jāīsteno ļoti daudzās valstīs. Taču šis smagais darbs šobrīd Francijā, pie tā mēs esam ķērušies. Parlamentārieši ir, ir valdības iniciatīvas, taču īstenošanu ļoti atbalsta Francijas parlaments. Ir dažādi likumu jauninājumi, kurus iesaka parlaments, un tos var arī pieņemt bez valdības iniciatīvas. Tātad ļoti sarežģīts process. Taču pie mums parlamentā jau ir pieņemti vairāki likuma projekti, piemēram, likums par ekonomikas modernizēšanu. Runa ir arī par ekonomisko urbānismu, par turismu pakalpoju modernizēšanu, par ceļojumu tirgošanu, par turismu, turistu izmitināšanu, lai visu to šo procesu atvieglotu. Tā es gribu parādīt jums tikai to, ka Francija ir uz īstā ceļa, lai pieņemtu šo direktīvu, īstenot to. Vēl mēs esam pieņēmuši likumu saistībā ar slimnīcu reformām reformu un dažādu sistēmu vienkāršošanu. Turmākajos nedēļās, mēnešos būs vēl daudz citi likuma projekti, kurus daļēji pilnībā inicijē parlaments un kas ir ļoti saskaņot ar šīs direktīvas gāru. Ir, protams, arī zināmas grūtības, par ko skaidri arī runāja, proti par advokātiem, par juristiem. Ir īpaši uh, pieņemti juristi un advokāti, īpaša grupa šo cilvēku, kuri pilnībā nav apmierināti, jo viņu amati un darbs tiks regulēts pilnīgi no jauna. Taču mēs darbu turpinām un rīkojamies. Tagad jūsu uzstādītais jautājums par vienotajiem kontaktpersonam kontaktpunktiem. Francijā mums ir tātad viens kases lodziņš vai persona uzņēmumu apmācību tīklam. Tātad šis punkts šī personai ir divas funkcijas. No nu, vienas puses tās sniedz informāciju, no otras puses tur var reģistrēties. Sākumā mums bija problēmas ar šo direktīvu, taču tagad jau palēnām darbs notiek. Šī direktīva ieplūst ikdienas darbā, Taču aptvērums tiešām ir tik plašs, ka dažreiz mēs uzdodam jautājumu, vai tas nerobežojas ar saprātu robežām. Tas arī viss. Paldies! Paldies Laku kungam! Un eh, tagad varbūt. Eh, jā, mēs varam pēc kāda brīža atgriezties pie vienas pieturas aģentūrām, jo varbūt, kad citi par šo pašu tēmu vēlētos izteikties. Vēlētos tikai vēl piebilst, ka mums ir pieejams tehnoloģijas šeit, un tomēr vēlētos pateikt, ka mēs bijām pirmā komiteja parlamentā, kurai bija videokonference ar cita parlamenta komiteju, proti ar Nacionālās asamblējas komiteju pirms pāris mēnešiem. Tur šajā videokonferencē mēs runājām par patērētāju tiesībām, un, protams, mēs izmantojam tieši to pašu aprīkojumu, kur jūs šobrīd redzat sev priekšā - gan ekrānus, gan tulkošanu, gan mikrofonus, gan visu. Es uzskatu, ka šāda veida regulāras tikšanās izmantojot jaunākās tehnoloģijas būs arī turpmāk. Bet vēlētos pateikties Lakū kungam, vēlētos pateikties Nacionālajai asamblējai, jo Nacionālās asamblējas atbilstīgās komitejas priekšsēdus un uzrakstīja un izteica šo ideju. Nākamais vēlētos dot vārdu Krūkungam. Dekūkungs no deputātu kameras no Beļģijas. Lūdzu, vārds jums. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Es uh, esam labs bēļģis un mēs visi runājam savā valodā, un tāpēc arī es pāriešu uz flāmu valodu. Vispirms es vēlētos pateikt, ka Bēļģija ir veikusi horizontālu direktīvas transponēšanu, un šobrīd mēs ejam cauri direktīvas pieņemšanai vertikālā virzienā. Un arī pārnozaru līgumslēgšanā. Kā jūs zināt, Beļģija ir federāla valsts un ir vesela virkna aspektu, kuriem ir jātiek gan pieņemtiem, gan implementētiem reģionālās asamblējās. Un vēl joprojām šobrīd Beļģijas abās parlamenta palātās notiek diskusijas. Es tiešām ceru, ka diskusijas beigsies un direktīva tiks pieņemta burtiski nedēļu laikā. Runājot par direktīvas saturu, vispirms vēlētos piebilst, ka Balkensteins ir mans vecs draugs, un kad 2002. gadā parādījās direktīvas ideja, tad tās galvenais nolūks bija tikt galā ar veselu virkni šķēršļu, kuri vēl joprojām pastāvēja tirzniecībā. Un dziļākā doma bija tāda, kā nodrošināt ilgtspējīgu nodarbinātību, kā veicināt konkurētspēju, kā atbalstīt tirzniecību, Tās bija aktuālākās tēmas 2002. gadā. Un kā jau teicu, kā jau direktīvas vārds norāda, tā ir pakalpojuma direktīva, bet patiesībā tā ir ļoti plaša. Šodien mēs runājam par to, kāds ir direktīvas iespējas uz iedzīvotāju labklājību, uz kval dzīves kvalitāti, uz dzīves apstākļiem, uz nodarbinātības apstākļiem un arī uz tehnisko barjeru atcelšanu, kuras vēl joprojām eksistē tirdzniecībā. Jāsaka, sākotnējā direktīvas versija tik, ir tikpat kā izzudusi, bet patreizējā direktīvas versija varbūt kalpo modernākai sabiedrībai. Otrs, ko vēlētos piebilst, ir cekojošais. Veselā virknē dalību valstu mums jau ir publiskie pakalpojumi, kurus strikt regulē dalību valstu parlamenti. Šeit varētu minēt, piemēram, pasta pakalpojums vai dzelzceļu, un e, šeit ir jau ļoti spēcīgi izveidojušās tradīcijas un eksistē arī ļoti spēcīgs pašsaglabāšanās instinkts. Un tomēr vēlētos piebilst, ka šāds skatījums ir īslaicīgs. Kādu laiku darbojos Beļģijā transporta ministra amatā, un man ir labi zināmas visas problēmas. Es zinu, kāda bija transporta politikas īstenošanu tikai skatoties no vienas puses, bet eh, tādu bezdialoga pieeju nevar ilgtspējīgi nodrošināt attīstību. Mums ir jādarbojas dialoga apstākļos, paralēli, tandēmā. Tikai tā mēs varam izdzīvot globalizētā pasaulē. Par ko tad runā šī direktīva? Tā runā par barjeru pilnīgu atcel, atcelšanu un tai ir jātiek īstenotai tieši, lai atteiktos no šīm barjerām. Uh, Paldies, Dekro kunga, kungs. Un tagad Trantafilides kungs, kurš ir GOENGL grupas koordinators mūsu komitejā. Paskau kungs un Banaš kungs no Polijas. Mums ir ļoti daudz laika, Un, ja jūs vēlaties vēl ko izteikt, gan tie, kur jau iepriekš ir izteikušies, gan arī citi, tad eh, šajā raundā mēs vēlētos runāt par likumdošanas skrīningu, par to, kā runāt ar iedzīvotājiem un atbilstīgajām varas iestādēm. Līdz ar to, ja jums būtu kādas idejas, mēs būtu ļoti priecīgi tās dzirdēt. Un jūs variet vai nu atsūtīt Eh, sekretariātam jūsu ieteikums runāt. Vispirms eh, Trafalidis kungs, lūdzu. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θεωρώ πάρα πολύ σημαντική αυτή την ευκαιρία για... Paldies. Es gribētu izmantot šo uh, iespēju saņemt vai dzirdēt, ko dalībvalstu parlamentārieši domā par direktīvas īstenošanu Paldies par to, ka šī organ... sanāksme tiek organizēta. Es gribētu uzsvērt, ka mēs tagad varētu šo direktīvu saukt par Gebhārdes direktīvu, jo tā ir lielā mērā grozīta. Šeit ir virkne elementu, kas, ko nav viegli ieviest likumdošanā. Ja mēs skatāmies komisijas ziņojumā, kas iznāca februārī, tad 13 dalība valsts ir ieviesušas šo ietvaru likumdošanu, bet desmit citās dalība valstīs direktīvu skata parlaments, bet divās nekas nav noticis. Nekādas likumdošanas procedūras nav pat uzsāktas direktīvas transponēšanai. Protams, tas ir pamats bažām. Un es domāju, ka mūsu mērķis, tas nevar būt tāds pašmērķis, ka mēs vienkārši steidzināsim dalību valstis, jo tā ir ļoti uh, sarežģīta, bet var gadīties, ka dalību valstis vienkārši nav gatavas to ieviest. Un, ja mēs kaut ko vēlamies, uh, kaut ko uzspiest, tad mums vajadzētu mazliet padomāt, vai nevajadzētu izrādīt lielāku pacietību. Paldies! Es ceru, ka runājot par rezultātiem, um, mēs pie tā vēl atgriezīsimies. Lūdzu, Paškas kungs no Rumānijas. Paldies, priekšsēdētāji, par uzaicinājumu šeit piedalīties. Vēlos sveikt arī visus pārējos kolēģus no, gan no nacionālajiem parlamentiem, gan no Eiropas parlamenta. Rumānijā tika veikts skrīnings pirms pievienošanās Eiropas Savienībai, īpaši runājot par uh, valodu barjeras jautājumu. Šeit tika pārbaudīta atļauju piešķiršanas procedūra, arī vienkāršošanas procedūras. Tad lielākā daļa procedūra tika vienkāršotas. Mēs centāmies samazināt birokrātiju. Un tie uzņēmumi, kur vēlas uh, uzsākt savu darbību Rumānijā, tagad viņiem tas notiek vienkāršāk. Viņi var izmantot atļaujas no citām valstīm, nevis, viņiem nav nepieciešama atsevišķa atļauja Rumānijā. Protams, ir gadījumi, kur šādas prasības uzreiz nevar tikt īstenotas. Taču, kad tiek novērtēts, kad ir pabeigta apusēja novērtēšana starp dalībvalstīm un komisiju, tika konstatēti tie punkti, kur nepieciešams īstenot harmonizēšanu, un tika arī noteikti labā prakse šajā sfērā. Paldies! Paldies, Paskā kungs! Nākošais Ane Panjašs no Polijas senāta. Bardzo, panie przewodniczący, za zaproszenie i udzielenie. Paldies! Paldies par uzaicinājumu runāt šeit šodien. Godātās dāmas un kungi! Pakalpojuma direktīva ir transponēta Polijas likumā 2010. gada martā. Tajā runa iet par pakalpojumu sniegšanu Polijā, un tas nosaka horizontālos noteikumus 27 īstenošanas aktiem. Īstenošanu pilnībā pieņēma abi Polijas parlamenta palātas, un eh, notika arī sabiedriskās domas uzklausīšana. Mirušais Leskačinskis parakstīja likumu tūlīt, un tas sākās spēk, stājās spēkā 2010. gada 10. aprīlī, kas e, tiešām mums ir kļuvis par liktenīgu datumu, un jūs ļoti labi ziniet, kāpēc. Es domāju, ka uzmanību varbūt vairāk vajadzētu vērst vismaz no polijas viedokļa raugoties uz vairākiem revolucionāriem priekšlikumiem, kas attiecās uz administrācijas noteikumiem. Šeit mēs tātad runājam par administrācijas vienkāršošanu. Šobrīd mums ir pieņemtās vienošanās noteikumi, proti, kad beigsies konkrēts termins, tad e, iesniedzējs automātiski saņem atļauju veikt konkrēto ekonomisko darbību. Un tikai vienreiz datums šīs atļaujas saņemšanai bija pagarināts. Polijā tā ir ārkārtas situācija, un es domāju, ka mums vajadzēs daudz sīkāk atrunāt mūsu likumu, jo tā ir pavisam jauna likumdošanas pieeja šīm idejām. Pieeja par to, kā strādā valsts pārvalde attiecībās ar šajā gadījumā klientiem. Un tas ir tas, ko vēlējos pateikt, un paldies par jūsu uzmanību. Priekšsēdētājs paldies Baņaškungam, un eh, es vēlētos jums izteikt līdzjūtību jūsu valsts traģēdijai. Burtiski pāris komentāri no manas puses. Šobrīd mēs esam pabeiguši runāt gribētāju sarakstu, un tad mēs pāriesim pie otrās mūsu uzklausīšanas daļas, tātad eh, viens pieturs aģentūras. Varbūt eh, jūs vēlētos pieteikties šajās sarunās. Tātad eh, runājot vismaz no mūsu viedokļa. Viens no visbūtiskākajiem šīs direktīvas aspektiem ir sekojošs. Pirmo reizi mums ir savstarpējās atzīšanas process atrunāts. Būtu interesanti uzzināt, varbūt jūs, no jūsu izteikšanās vārdiem, būtu interesanti uzzināt, cik lielā mērā parlamenti ir iesaistīti šajā procedūrā, vai tā ir vairāk administratīva rakstura procedūra. Uh, Šobrīd visas dalību valstis tiekās plenārsesijā, lai salīdzinātu savu pieredzi. Un ir vairāk likumdošanas momenti, kuri ir jāīsteno. Raugoties, piemēram, uz padomas ziņojumu, kas ir jūsu mapītēs, tur ir skaidrs, ka pāri par 90 tūkstošiem precīzu prasību, runājot par 27 dalību valstu pārobežu uh, ietekmes un eh, prakses apmaiņu ir iesniegti. Es uzskatu, ka, un mēs būtu ieinteresēti dzirdēt jūsu domas par šo metodu kā tādu, par šo metodu kā politisku procesu, jo iespējams, ka šāda pati metoda tiks izmantot arī citās jomās. Tāpēc mēs vēlētos cieši sadarboties ar to likumdošanu, ar tiem, kuri mēģina likumdošanu padarīt efektīvāku, lai tā nevājinātu un nepalēlinātu likumdošanas darbu. Un, protams, ka mēs vēlamies aizsargāt iedzīvotājus, klientus, viņu veselību un tiesības. Es uzskatu, ka tas ir pilnīgi jauna veida process. Tas nav sava veida profils jo tas šobrīd nenorit administratīvā līmenī. Būtu interesanti dzirdēt jūsu viedokli par šiem jautājumiem. Baņš pieminēja ļoti svarīgu aspektu par administratīvo procedūru. Daudzos gadījumos, un tas ir novērots jau vairāk kārt, direktīvas īstenošanas viens no galvenajiem šķēršļiem to uzņēmumi, kuri vēlas izveidot savu uzņēmumu citā valstī, ir tas, ka viņi iesniedz visus nepieciešamos dokumentus un nekad nesaņēma atbildi no atbilstīgajām iestādēm. Līdz ar to viņi nolēma izveidot savu pārstāvniecību citā valstī. Līdz ar to tas tiešām ir šķērslis, ar ko Eiropas Savienība vēl nav tikusi galā. Un Baņaš kungs jau par to pieminēja. Man liekas, ka uzņēmumi Polijā, Polijas iedzīvotāji, kuri vēlas izveidot citā valstī savu uzņēmumu, no šīs direktīvas tikai iegūs, jo šī direktīva paredz konkrētas atbildes sniegšanu konkrētā laika periodā. Un eh, tas ir saistīts ar tām diskusijām, kuras mums bija šorīt ar kolēģiem no apvienotās karalistas administrācijas. Proti šī direktīva novedīs pie biznesa vidas vienkāršošanas, pie tam ne tikai pāri valstīm, pāri valstu robežām, bet arī katrā konkrētā valsts iekšienē. Es nezinu, vai jūs man piekrītiet, un tomēr šobrīd eh, šāda pieredze ir gūta. Piemēram, poļu uzņēmējiem biznesa vide ir uzlabojusies. Tas attiecās ne tikai uz pārobežu situāciju, bet arī katrā konkrētā valstī. Un e, tas ir tāds iekšējs process. Es e, redzēju, ka kāds beigās vēlējās izteikties. Kāds pacēla roku, man izskatījās, ka jūs vēlaties runāt. Nu labi. Tā tad, tie būtu mani komentāri. Un e, varbūt es vēlētos arī uzaicināt kolēģis izteikties. Vai jums liekas, ka mana teorija darbojas praksē? Līdz ar to, ja vairāk neviens nevēlas piedalīties pirmajā paneļa diskusijā, tad es vēlētos dot vārdu Gebhards kundzei noslēgumu vārdiem, un pēc tam varbūt uzsākt arī otro mūsu uzklausīšanas daļu. Jā, dankeschön. Eh, Paldies. Jūs tagad esat nostādījuši man diezgan sarežģītā situācijā priekšsēdētāja kungs, jo runājāt par jautājumu, par ko nemaz neparedzējām iepriekš runāt, taču, nu, tagad man par to ir jāizsakās šī savstarpējā izvērtēšana. Vēlos atgādināt visiem iesaistītajiem to, ka Eiropas parlaments pirmajā lasījumā noraidīja savstarpējo izvērtēšanu, un turklāt tas notika gandrīz vienbalsīgi. Tātad visas politiskās grupas balsoja pret, jo mēs uzskatījām, ka tas ir pārāk birokrātisks pasākums. Komisija un dalībvalsts pašas to noteikti vēlējās, tāpēc otrajā lasījumā mēs teicām, nu labi, ja dalībvalsts to vēlas, tad lai viņas to dara, lai viņām ir tāda iespēja jo mēs, protams, nevēlamies likt kādus šķēršļus, taču nevajag tagad rasties tādai idejai, ka Eiropas parlaments bija tas, kas inicē, inicēja šo birokrātisko monstru, kas tāds ir. Es tagad teikšu, piemēram, Polijai ir jāizvērtē tas, kas notiek pārējās 26 valstīs, un atkal otrādi, tas ir vienkārši milzīgs daudzums darba. Un patiesībā uh, Eiropas Savienības tiesību īstenošana un kontrola par to, tas attiec uz parlamentu. Tas ir mans viedoklis un patiesībā sakot, jūs paši novedāt sevi šajā sarežģītajā situācijā, ko vēlos arī atgādināt. Runājot par dzirdēto, par atbildēm uz jautājumiem, un kas man šķiet ļoti būtiski. Es gribēju vēl vairāk dzirdēt par to, uh, cik lielā mērā parlamentu politiskajā līmenī notiek šis, šis skrīninga process, cik uh, stipri politiskais līmenis ir nodarbojies ar šo procesu, ne tikai birokrātiskais līmenis. Es, protams, uh, neapšaubu to, ka ierēģi dara labu darbu, taču ir ļoti daudzi lēmumi, kuriem šajā jomā ir augsta politiska nozīme, un tādēļ, manuprāt, ir svarīgi dzirdēt, cik lielā mērā tieši politiķi nodarbojās ar šo skrīningu. Es zinu, ka dažās atsevišķās valstis tas bija ļoti spēcīgs process, taču citās valstīs tas viss tika atstāts administratīvā līmenī. Tātad šeit es gribēju dzirdēt plašākus viedokļus. Otrais punkts, par, kas man liekas ļoti interesants, ko dzirdēju, ir ļoti dažādās pieejas. Pieeja tam, kā tiek īstenot šī direktīva. Vienā valstī tas notika horizontālā veidā, kā to, piemēram, Kasolīkungs no Itālijas stāstīja. Tiešām būtu interesanti, ka Solīkungs, ja jūs daudz detalizētāk varētu paskaidrot, kā jums izdodas veikt šo darbu Itālijā Un, piemēram, Lekūkungs no Francijas pieminēja šos specifiskos likumus. Tātad kādus divus piemērus jūs varētu dot, un tad mēs varam redzēt, cik ļoti atšķirīgas ir šīs divas pieejas. Man interesētu arī dzirdēt, kas konkrēti tika mainīts, kādas bija sekas uz likumiem dalību valstīs šajā kontekstā. Tad šeit man vēl trūkst informācijas. Un es labprāt uzklausītu savus kolēģus. Protams, es arī varu vērsties pie jums eh, vai nu rakstiski pa ēpastu un uzdot šos jautājumus jums. Nu, tas ir svarīgi. Vēl es redzu, ka kolēģi daudz stiprāk nodarbojās ar otro punktu par vienotajiem kontaktpunktiem. Uh, Un, manuprāt, tas arī ir pats svarīgākais instruments šajā direktīvā, lai vienkāršot piekļuvi tirgumu dalību valstīs. Tādēļ ar nepacietību gaidu to, ko šajā otrajā diskusija raundā kolēģi mums stāstīs par šo specifisko punktu. Paldies! Well, uh, Paldies Evelīnai! Jā, mēs strikt pieturamies pie laika. Un mums ir daudz laika, tāpēc es domāju, ka šobrīd, kā jau es teicu, mums ir daudz laika un eh, varbūt mums vajadzētu veicināt dialogu. Kā jau teicu, mums varbūt vajadzētu mazliet vairāk laika atvēlēt runām par vienas pieturas aģentūru. Ja jūs vēlaties izteikties par citiem mūsu darba kārtības punktiem, tad būsim priecīgi to dzirdēt jo, protams, ka mēs vēlamies uzzināt par dalību valstīs apkopoto pieredzi. Es zinu, ka Botens kundze uzsāks diskusijas par vienas pieturas aģentūrām, un tomēr es e, vēlētos dzirdēt arī citu teikto. Ja jūs vēlaties vienkārši pamāt ar roku vai kā citādi darīt zinām, ka jūs ziņu runāsiet. Botens kundze būs pirmā, pēc tam Tunas kundze un eh, citi var diskusijas turpināt. Tātad Botenas kundze. Yeah, okay. Thank you, Mr. Chair. Yeah, yeah. Norway has established an... Paldies. Mēs esam izveidojuši tādu elektronisku vienoto kontaktpunktu, kur pakalpojumu piedāvātāji var saņemt informāciju un arī informēt par sevi. Mums ir pirmās paudzes datora aprīkojums, kas ļaus piedāvāt vajadzīgo informāciju tiem, kas piedāvās pakalpojumus. Mēs domājam arī, kā uzlabot eh, pakalpojumu um, pieejamību tiem, kas ir ieinteresēti. Un mūsu likumdošanā direktīva ir ieviesta. Un es gribētu uzsvērt, ka mūsu pieredze kopumā ir pozitīva. Un paldies arī par iespēju šodien uzstāties. Paldies! Vai es varētu jums uzdot jautājumu, saka priekšsēdis? Man ir divi jautājumi par pievienoto kontaktu punktu. Par to piemin, to runāja arī vairāki kolēģi un arī Gebhārdas kundze ievadā. Cik valodās var saņemt informāciju šajā kontaktpunktā, vai tikai jūsu valsts oficiālajā valodā, vai arī citās? Un vēl viens jautājums, kas sevišķi interesē biznesā iesaistītos. Varbūt jūs varat arī Nu, kā jūs vērtējat šo kontaktu punktu nu, kā saistībā ar citām aģentūrām? Vai ir tā, ka pēc jūsu kontaktpunktu apmeklēšanas cilvēkam ir jādodas uz citām aģentūrām vai citām iestādēm, lai noformētu vajadzīgos dokumentus? Uh, Paldies, es mēģināšu atbildēt. Es zinu, ka tiek piedāvāta informācija arī angļu valodā. Nezinu, vai ir vēl kādas citas bez norvēģu un angļu. Priekšsēdētāji par jautājumu par citiem piedāvātājiem Mēs strādājam ar jaunās paaudzes tehnoloģijām un vēl nezinām, kā mēs šo sistēmu savietosim vai sasaistīsim ar citām un cik lielā mērā tā atbilst Eiropas Savienības tā saucamai GO sistēmai. Lai kūkungs, vai jūs gribat kaut ko papildināt pašlaik? Oui, merci. C'était pour euh, répondre aux questions et préciser un peu. Paldies. Es vēlējos atbildēt uz jautājumu un īsi paskaidrot, kā tas funkcionē pie mums pa Francijā. Parlaments, protams, ir atbildīgs par tiesiskajiem aspektiem. Lielāko daļu pakalpojumu direktīvas īstenošana taču ir atkarīga no tā dēvētā reglamentētā sektora. Proti valdība to regulē, nevis parlaments. Šobrīd darbs tiek veikts, valdība ir izveidojusi darba grupu, lielu darba grupu, lai īstenotu īstenošanu, ņemot vērā visas pārmaiņas, ko pieprasa direktīva, tas ir jāizdara. Darba tiešām ir daudz, ļoti plašs darba lauks, kā jau es to pieminēju. Tātad ir valdības iniciatīva, Taču es gribētu uzzināt, kā tas ir citās valstīs, piemēram, Vācijā, kur eh, noteikti arī federālās zemes ir atbildīgas vismaz par daļu īstenošanas procesu. Mums Francijā tas tā nenotiek, mums ir centralizēta valsts. Mums runājot par šiem vienotajiem kontaktpunktiem, runa ir par eh, juridisku vai fizisku personu, kas ir atbildīga, taču šis punkts ir arī aprīkots ar internetu portālu. Tātad no vienas puses notiek, tiek nodrošināts administratīvas funkcijas, un otrs puses tiek sniegta informācija informācija, kuru pateicoties šim vienotajam kontaktpunktam personas var saņemt. Tas attiecas arī uz ārvalstniekiem, citu dalībvalstu pilsoņiem Eiropas Savienībā. Viņi var iegūt informāciju vienotajā kontaktpunktā par to, kā viss notiek Francijā. Tas jau darbojas un palēnām tas tiešām ieplūst ikdienā. Paldies! E Paldies! Tūnas kundze, lūdzu. Un pēc tam Vanjo kungs, lūdzu, Tūnas kundze. Šis jautājums ir tāds tehnisks, protams. Ļoti interesanti ir tikties ar valstu parlamentāriešiem. Jūs pieminējāt priekšredatē kungs video konferenci. Uh, kuru šī komiteja organizēja kā pirmā. Mēs varētu atkārtot šādu konferenci, varētu izmantot šos līdzekļus, šo aprīkojumu pēc iespējas biežāk un organizēt konferences ar galvaspilsētām, jo galvaspilsētu parlamentiem ir tehniskais aprīkojums. Mums tiešām vajadzētu uh, um, vairāk kontaktēties tādā veidā, nevis ceļot šurp un turp. Un arī mēs varētu biežāk apmainīties ar informāciju un pieredzi ar uh, mūsu kolēģiem valstu parlamentos. Paldies par šo atgādinājumu. Tiešām vajadzētu aktivizēt to. Vanjo kungs, lūdzu. Nē, kundze, atvainojiet. Oui, alors ça tombe bien, je, voudrais, je voulais intervenir et tas tagad ļoti labas iedars, jo es vēlējos izteikties. Apsveicu savus franču kolēģus un arī citus kolēģus no nacionālajiem parlamentiem. Priecājos, ka esat šeit ieradušies, īpaši runājot par ļoti svarīgo, taču ļoti komplekso direktīvu. Mans kolēģis no Francijas parlamenta patiesībā izņēma man vārdus no mutes. Uh, aptvērums tiešām ir ļoti plašs direktīvai un robežas ir mazliet neskaidras, ņemot vērā dažādās atšķirības dažādajās dalībvalstīs, kas attiecas uz uh, juridiskajām, tehniskajām, tehniskajiem aspektiem. Jūs pieminējāt turismu pakalpojums, kas attiecas uz pakalpojumu direktīvu, bet jūs pieminējāt arī slimnīcu modernizāciju, un, manuprāt, tas īsti nav saistīts ar šo pakalpojumu direktīvu. Tas vairāk saistīts ar daudz plašāku politisko reformu jomu, cīņu pret izmaksām, veselības aprūpas jomā un tā tālāk. Taču vēl viens aspekts, kas ir ļoti komplekss, par ko neesam runājuši, šis lielais pelēkais laukums, ko iepriekš pieminēja Evelīna Gebhārde, proti, ka zināmi pakalpojumi ir izslēgti no vispārīgās intereses. Tas ir jomas, kas ir ļoti svarīgas eh, pilsoņu ikdienas dzīvē - sociālie dienesti, veselības dienesti, šie visi pakalpojumi. Šeit noteikti būs diskusijas un problēmas īstenojot, piemērojot šo direktīvu. Šeit noteikti nepieciešams dialogs ar saceliem partneriem, ar um, deputātiem, visiem kopā. Mums tas ļoti komplekss jautājums. Uh, Un tagad uh, Savčeka kungs. Paldies, kā es jau teicu, Sefciga kungs. 15 kontaktpunkti Čehijā ir izveidoti, 13 atrodas dažādos reģionos, 2 ir Prāgā Mums ir arī tīmekļa vietne www.biznesinfo.cz. Informācija tur ir. Runājot par novērtējumu, par transponēšanas novērtējumu, tad Čehijas republikā atbildīgā ministrija ir Rūpniecības un Tirzniecības ministrija. Paldies. So, Mr. Mr. Sepsi, that website address. Paldies, tātad, mikro, es... mikro. Uh, es ceru, ka tur ir šajā tīmekļa vietnē informācija arī angļu valodā, ne tikai čehu valodā. Atbilde ir uh, čehu valodā, bet daļēji arī angļu valodā, varbūt kaut kas arī vācu valodā iesprucis. Tas, uh, protams, ir atkarīgs no tā, kādu interesi izrādīs valstis. Uh, Paldies! Vai ir kolēģi, kas vēlētos komentēt dzirdēto par vienotajiem kontaktpunktiem? Es gribētu minēt dažus skaitļus. Britu civilo pakalpojumu Kādu kolēģi man apmeklēja nesen, un 2009. gada decembrī man ir tādas ziņas, ka no februāra mēneša ir saņemti pieprasījumi par informāciju apmēram tūkstoši pieprasījumu mēnesī. Un um, šeit tiešām var rasties problēmas ar ļoti liela informācijas apjoma uh, tulkošanas nepieciešamību un redzēs, kā mēs ar to tiksim galā. Varbūt kāds varētu mums minēt skaitļus no kādas citas valsts. Es labprāt uzklausītu informāciju, lai varētu to salīdzināt. Vai ir lūdzu kolēģi, kas vēlētos tagad izteikties par vienotajiem kontaktpunktiem? Un labprāt Es labprāt uzklausīšu jūs, tāpat kā man kolēģi. Paldies! Es gribēju reaģēt uz to, ko jautāja kolēģis no Francijas, proti, kā tad notiek lietas Vācijā, kā federālā sistēma tiek galā ar šo direktīvu. Tas tiešām nav vienkārši izveidot vienotus kontraktpunktus, tas ir Vācijas pavalstu uzdevums. Vācijas federālais ekonomikas ministrs centās kaut ko šeit koordinēt, bet tur nekas īsti neizdevās, un katra federālā pavalsts um, izmanto pati savu pieeju. Protams, tas uh, sarežģīja um, situāciju tiem, kas vēlas no ārzemēm piedāvāt savus pakalpojumus. Ir ideja izveidot vienotu portālu, lai būtu vieglāk atrast atbildīgos katrā pavalstī, bet vienā no pavalstīm. Bātenē, Virtembergā pat notiek pārklāšanās, ir gan kameru vai palātu sistēma un ir arī pašvaldību sistēma un zināmā mērā to eh, kompetences jomas pārklājās. Tas, eh, protams, neatvieglina eh, dzīvi, bet acīm redzot, tieši šajā situācijā savādāk rīkoties nevarēja, bet nu, es gribētu teikt, ka Vācijā vienkāršošanas ziņā vēl ir ļoti plašs darba lauks un runa, šobrīd tiek runāts par to, ka ir jāizveido tīmekļa vietne, tāds portāls, un es ceru, ka tas tomēr darbosies sekmīgāk. Manuprāt, nebūtu labi, ja situācija saglabātos, kāda tā ir, jo tāda iecere Eiropas Savienības parlamentam nebija. Un vēl es gribētu atgādināt, ka sākotnējā manā ziņojumā par direktīvu bija priekšlikums eh, koordinēt darbību Eiropas līmenī. Tātad man bija priekšlikums izveidot koordinācijas tādu kā punktu vai centru, kurā varētu to visu apvienot, bet uh, parlaments mani tomēr ar vairākumu neatbalstīja. Žēl, ka šo ideju neizdevās īstenot, lai mēs varētu izmantot labo praksi un kaut ko mācīties no tās. Bet uh, varbūt tieši mūsu šīs dienas diskusija ļaus mums pavirzīties uz priekšu arī praktiski. Es vismaz gribētu cerēt. Un vēl man ir jautājums līdzīgs kā manam kolēģim, ko, tad, ko uzdeva priekšsēdētājs. Vai ir jau kādi skaitļi, ko jūs varat piedāvāt, cik cilvēki ir pieteikušies šajā kontaktpunktā un kādās valodās informācija tiek piedāvāta? Šis jautājums ir svarīgs, ja es atceros Vāciju. Nu, nav jau labi, ja informācija ir tikai vāciski, līdz ar to aiz borta paliek ļoti daudz pakalpojumu piedāvātāju. Šis jautājums mani interesē, cik valsts, cik valodās informācija ir pieejama dalību valstīs. Paldies! Es atvainojos, ka es pārtraucu. Es gribēju pateikt Džordānai no, pateikt paldies no sekretariāta. Džordāna ir atbildīga komisijā par direktīvas transponēšanu, varbūt viņi gribētu sniegt kādu komentāru vai minēt kādus faktus. Lūdzu. Thank you very much, uh, Mr. Chairman. Paldies, priekšsēdētāji. Jautājums, par ko mēs šobrīd runājam, par kontaktpunktiem dalību valstīs, tad man jāsaka sekojošais Šeit dalību valstu ieguldījums ir vērtējams kā ļoti nozīmīgs, ir pieliktas lielas pūles, dalību valsts ir daudz izdarījušas, ir centušās īstenot ambiciozu projektu, un mums nevajadzētu aizmirst, ka šodien mums jau 22, 22 valstīs šie projekti kontaktpunkti darbojās, piecās vēl nē. Šie ir tā saucamie pirmās paudzes vienotie kontaktpunkti. Tos vēl var, protams, attīstīt, uzlabot un pielāgot. Bet mēs, es gribētu atgādināt, tagad nerunājam par e-komercijas um, iespējām. Un vēl kas ir interesanti šajā transponēšanas procesā, tā ir apmaiņa ar labo praksi, ko veids dalībvalstis. Dalībvalstis ir organizējuši tādus pasākumus, kur notiek arī apmaiņa ar tehniska rakstura informāciju. Dalībvalstis ir pat, ir pat gadījumi, kur ir izveidot ļoti vienoti logo vairākām dalību valstīm šim vienotajam kontaktpunktam. Kaut gan direktīva neko tādu neprasa. Nu, protams, ne jau nevar jau teikt, ka komisija bieži slavētu dalību valsts, bet šajā gadījumā tiešām ir pamats teikt labus vārdus. Un, uh, šie punkti, kā es jau teicu, tos var uzlabot un attīstīt un tā tālāk, bet darbs ir izdarīts nozīmīgs. Paldies par jūsu labajiem vārdiem. Varbūt es varētu jums uzdot jautājumu. Kā jūs vērtējat skrīninga procesu vai šo likumdošanas salīdzināšanas procesu? Un vēl mums nav tāda vienota nosaukuma šiem kontaktpunktiem, tā kā tādas preču zīmes, vai jūs par to varat pateikt dažus vārdus. Par logo. Nu, varbūt tas tā nav gluži nopietni, bet eh, mēs šobrīd esam pienākuši jau beigu posmam, kurā šī preču zīme vai nosaukums tiek reģistrēta. Un tā būs aizsargāta Eiropas līmenī. Un šeit es ar jums runāju kā juriste. Um, likumu un došanas skrīnings bija priekšnoteikums, lai vispār šo direktīvu varētu sākt ieviest. Uh, horizontālajā likumdošanā bija jāatspoguļo direktīvas principi, un dalību valstīm bija pašām jāidentificē tas, kurā vai kuri likumi bija, ir jāgroza, jāpielāgo un tā tālāk. Skrīnings bija ļoti nozīmīgs, tam bija, tas notika tādā caurskatāmā, transparentā gaisotnē. Uh, un dalību valstis vērtēja pašas savu likumdošanu caur tādām kā vienotā tirgus brillēm. Lielākā daļa dalību valstu, tā kā šis skrīnings bija priekšnoteikums, tad um, likumdošanas pielāgošana un grozījumi tika veikti, un tas, tad šis darba posms ir pabeigts. Paldies! Paldies par jūsu informāciju. Jā, varbūt arī parlamentārieši jūs papildinās. Švāba kungs, lūdzu, vai jūs gribētu komentēt? Paldies, priekšsēdētāji! Pēc tam, kad Martins Pratskons no komisijas izteicās par šo skrīninga procesu, gribu uzdot jautājumu pārstāvjiem no nacionālajiem parlamentiem par to, cik tālu nacionālās valdības, kuras diskutē par jautājumu, proti, ka nacionālie noteikumi nav saskaņot ar šo pakalpojumu direktīvu, tātad cik lielā mērā šīs valdības ir iesaistī, iesaistītas un cik lielā mērā viņi zina, ka ir jāmaina šie nacionālie noteikumi vai pat uh, jālikvidē. Tātad kā notiek sadarbība šeit? Thank you very much. So, um... Paldies. Vai ir vēl kāds, kas vēlētos piedalīties debatēs? Man vajadzēja Martins kundzi uzaicināt runāt jau agrāk, un es atvainojos, ka es to neizdarīju. Es zinu, ka šeit ir gan ministrija pārstāvi no dalību valstīm, kur ir cieši sadarbojušies ar komisiju. Vai ir vēl kāds no mūsu viesiem no dalību valstu parlamentiem? Vēlētos izteikties, ko komentēt, uzdot jautājumu. Tā tad eh, par vienas pieturas aģentūrām vai izteikties par to, ko teica komisārs pārstāve. Lūdzu. Mm. Uh, from, yes. Sì, grazie signor Presidente. Um, una riflessione appunto che fa. Paldies, priekšsēdētāji. Vēlos paust savas pārdomas. Vienotiem kontaktpunktiem no 2009. gada ir jānodrošina tas, ka visas būtiskā informācija ir pieejama un ka šajos vienotajos kontaktpunktos var uh, risināt visus jautājumus saistībā ar institūcijām. Esmu runājis ar citiem kolēģiem, un iespējams, ka vajadzētu paredzēt to, ka šajos kontaktpunktiem jābūt vēl papildu divām valodām. Tad, lai tiešām varētu kontaktēties ar attiecīgo valsti, jo šai valstī taču jāatver savi vārti uz pakalpojumu devējiem un saņēmējiem savā valstī. Paldies! Paldies! Vai ir vēl kāds, kas vēlētos uzdot jautājumu vai izteikt kādu komentāru? No Zviedrijas parlamenta Jensens kundze. Paldies, priekšsēdētāji kungs! Es un mana kolēģi no Zviedrijas teicām, ka mēs jau esam pieņēmuši lēmumu parlamentā, bet eh, šis jautājums joprojām tiks izskatīts ierēģu līmenī, un šeit parlaments varbūt nav tik ļoti iesaistīts, kā mēs to vēlējāmies. Tas varbūt ir tāds īsts kopsavilkums. Paldies! Uh, yes, I'm not sure that we can help with that particularly. Nezinu, kā mēs te varētu ko līdzēt, bet jā, tiešām interesanti tas, ko jūs piebildāt. Varbūt, ka tas varētu būt nākotnē kāds eh, sagatavojošs darbs, lai mēs dalību valstu parlaments jau agrīni izstrādē iesaistītu procesā. Taču, kā jau teicu, mums jau ir paredzēta tikšanās šim parlamentam, un, eh, kā jau Švābas kungs mūsu referents teica, mēs ļoti rūpīgi uzklausam parlamentāriešu teikto. Lefūkungs. Oui, très rapidement pour ne pas abuser, hein, même si en français il y a un... Jā, ļoti ātri un īsi. Mēs jau sakām. Šis ir tiešām ļoti plašs jautājums, un mēs esam uzklausījuši daudz viedokļu. Mēs redzam tiešām šī jautājuma kompleksumu proti šis likums par slimībām, tas uh, neatiecas uz direktīvu, taču šis likums tiek piemērots, un mēs cenšamies noteikt, kāds ir uh, aptvērums un kāda ir iespējama šī īstenošana saistībā ar direktīvu. Tad ir tiešām ļoti komplekss jautājums. Verņū, es jau citēju savu šo likumu, nevēlos šeit paplašinām kaut kādu Francijas debatu, tikai pateikt to, cik ļoti komplicēts ir šis jautājums. Um, I... Paldies! Vai vēl kāds pirms dod vārdu Gebhards kundzei komentāru apkopošanai? Vai vēl kāds kolēģis vai dalību valstu parlamentārieši? Proti gan par transponēšanu, vienkāršošanu, noteikumu izstrādi. Uh, Tātad es neesmu dzirdējis no jums, vai tas arī vienkāršos administratīvo procedūru dalību valstīs. Un arī mēs runājam par šo vienas pieturas aģentūru. Ja neviens vairs nerunās, tad varbūt es došu vārdu Gephardas kundzei tieši par vispārējo pakalpojumu un vispārējās ekonomiskās intereses pakalpojumiem. Tātad lūdzu, Gephardas kundze. Darf ich vielleicht noch einmal auf die varbūt var vēl atgriezties pie vienotiem kontaktpunktiem, jo tas tiešām ir ļoti svarīgs jautājums. Es domāju, ka tas ir viens no svarīgākajiem jautājumiem pakalpojumu direktīvā, lai nodrošinātu brīvu piekļuvu pakalpojumu tirgu. Šie punkti vienkāršo šo procesu un ļauj piekļūt informācijai. Man radās tāds iespējas, un man šķiet, tas arī ir normāli, ka šis ir tāds administratīvs jautājums, par ko parlamentos mazāk diskutēju, taču tas ir būtisks, un tam ir vairāki iemesli. Tad šos punktus var aplūkot no dažādiem aspektiem. À, šiem punktiem ir, šajos punktos jābūt tai informācijai, kas ir nepieciešama pakalpojums niedzējiem, lai viņi zinātu, kāda ir situācija attiecīgajā valstī, kādas ir eh, tiesības likumi, kas jāņem vērā darba tiesībās, kas jāņem vērā vi ar vidas aizsardzību. Tātad visi noteikumi, kas dalību valstīs var pastāvēt un pastāvēs, ja to tā vēlas dalību valsts. Informācijai par to ir jābūt. Ar pakalpojumu direktīvu, protams, nav jālikvidē daudz likumu. Tātad A punkts ir informācija. Otrais punkts ir vienkāršošana, došanās uz dažādām iestādēm. Man bija iespēja Vācijā diskutēt ar daudziem pilsētu mēriem, kuri teica, ka viņiem ir ļoti interesanti redzēt, ka mums bija jāveic šīs apvienojušas darbs, tādējādi mēs modernizējam arī savu administratīvo darbu, jo mēs redzējām, cik ļoti grūti uzņēmumiem ir uh, piekļūt pakalpojumiem, ne tikai pakalpojumiem no ārpus, bet arī saviem pakalpojumiem iekšā, savā nozarē. Un viņi teica, ka viņi vēlās arī panākt uh, šādu procesu arī citās jomās lai atvieglotu šo piekļuvu pakalpojumiem. Tātad tas ir otrais punkts, kādēļ vienotie kontaktpunkti ir tik svarīgi. Un treškārt, vienkāršošanas procesu pašiem pakalpojums niedzējiem, tas ir skaidri. Tādēļ arī šis valodu jautājums, eh, ar kurām var piekļūt šai informācijai, ir ļoti svarīgs. Un es tiešām priecājos, ka komisija izstrādā vienoto logo, lai būtu šī redzamība Un, manuprāt, ir vēl viens jautājums, par ko varētu diskutēt dalību valstīs. Tā ir informācija pakalpojumu sniedzējiem par to, ka pastāv šāda iespēja izmantot vienotos kontaktpunktus. Jo arī sarunās uh, ar dažādiem uzņēmumiem es konstatēju, ka daudz mazie un vidējie uzņēmumi nemaz nezin, ka pastāv šādi vienotie kontaktpunkti, ka viņi nezin, ka viņiem ir šādas iespējas. Uh, un tieši viņiem ir vissvarīgāk saņemt šādu informāciju, tādēļ vēršos arī pie Eiropas komisijas eh, pārdomāt, izstrādāt informēšanas kampaņu kopā ar dalībvalstīm, lai uzņēmējdarbības joma, sektors zinātu, kādas ir iespējas šajā jomā un kur iespējams ir vērsties, lai varētu izmantot šo instrumentu. Manuprāt, šie ir pāris jautājumi, kurus vēlējos vēl tā sīkāk paskaidrot, un šeit arī ceru uz, un man ir nepieciešama Nacionālo parlamentu kolēģu palīdzība, lai tiešām efektīvi varētu izmantot šo instrumentu un cilvēkiem uz vietas tas sniegt arī kaut ko pozitīvu, jo tas jau ir galvenais. Mēs tā kā vienkārši neredām likumus likuma dēļ, bet vēlamies palīdzēt cilvēkiem. Uh, brīvi pārvietoties Eiropas kopīgajā tirgū. Un tādēļ ir jānodrošina, lai pakalpojumi tiktu sniegti. Un arī zināma konkurence šajā jomā, kas arī nav maz svarīgi. Lai iespējams šeit tiktu mazināti monopoli ietekme. Tad šie visi ir jautājumi, kas saistīti ar vienotiem kontaktpunktiem un kas ir ļoti svarīgi. Ja neviens cits kolēģis nevēlas izteikties par šiem Eiropas vienotiem kontaktpunktiem, tad vēlos pievērsties nākamajam jautājumam. Ja... Tagad vēlētos nākt klajā ar priekšlikumu. Mēs e, sazinājāmies ar Barņē kunga biroju, lai uzzinātu, vai Barņē kungs varētu ierasties nedaudz agrāk. Varbūt, ka mēs varētu vienkārši norganizēt nelielu pārtraukumu un tikties neformālā gaisotnē. Jo, piemēram, komisijas kolēģi ir šeit, ar kuriem varētu aprunāties. Tātad, ja jūs piekristu, ka mēs veicam pārtraukumu līdz 15 pāri 5. Komisārs šeit ieradīsies pus sešos. Tā tad neformālas tikšanās, apmaiņa ar informāciju, varbūt, kad ir vairākas idejas, kuras jūs varētu mums sniegt. Tā tad eh, mēģināsim to visu apkopot neformālā gaisotnē. Es eh, vēlētos varbūt lūgt eh, palīdzību arī Martinas kundzē, lai tiešām šī tikšanās būtu neformāla. Tātad jūs sežat tik tālu no mums, ka tiešām, kā jau es teicu, mums vajadzētu izveidot savu veidu sadarbības tīklu vismaz šo stundu laikā. Tātad mans priekšlikums. Mēs tiekamies šeit 15 pār 5, līdz ar to mums ir visiem iespēja iztaipīt kājas un iztaipīt muguras. Tad mums būs pēdējais sarunu rauns, kur arī sākotnējos vārdus teiks Gebhards kundze Varbūt, ka jums tad būs sakrājušās idejas, un tad ceram, ka mums pievienosies arī komisāra kungs. Vai visi pieņem šādu darba kārtību? Tad vienojušies. Es nezinu, varbūt, ka dārā ir vēl ūdens vai kāds uzkožamais, un tomēr vienkārši tiksimies ārā kuluāros, tiekamies šeit 15 pāri 5. Paldies! Uh, so, ladies and gentlemen, I think. Dāmas un kungi, mēs varētu atsākt darbu. Un varbūt jūs varētu tagad tā salikt pa plauktiņiem, ko jūs esat pārunājuši šajā pauzē. Un es ceru, ka mēs varam rēķināties ar to, ka arī turpmāk sadarbosimies. Tātad mūsu komiteja sadarbosies ar attiecīgajām jūsu parlamentu komitejām. Un tagad pēc kāda brīža došu vārdu Gebhardas kundzē, lai atklātu pēdējo darba sesiju. Es gribētu no jums tomēr dzirdēt, kā jūs vērtējat šo darba sesiju. Kā jūs vēlties organizēt to turpmāk vai uz, organizēt līdzīgas sesijas nākotnē? Ko jūs sagaidāt um, no mums? Mums ir zināms, kāda ir komisijas darba programma turpmākajiem 12 mēnešiem ar to jūs noteikti esat iepazinušies, un tagad es gribētu dot jums iespēju izteikties par šiem jautājumiem. Barņē kungs, komisārs Barņē ir ceļā pie mums, viņš arī mūs uzrunās tik līdz būs ieradies, un Mārtina Pratas kundze no komisijas arī joprojām ir šeit. Varbūt došu vārdu arī viņai noslēgumu vārdiem. Uh, Then, uh... Tagad došu vārdu Gebhārdas. Gebhārdas kundzei lūdzu, paldies. Es gribētu runāt par diviem jautājumiem, par jautājumiem, ko man uzdeva starpbrīdī. Un tas saistās ar aptvērumu, ar direktīvas aptvērumu. Uh, to ieviešot. Un viens no jautājumiem saistās ar pirmā panta sesto punktu, kurā ir teikts, ka darba tiesības šī direktīva neskar. Uz, tas attiecas arī uz, tātad uz darba likumiem un uz noteikumiem par drošību darba vietā un attiecībām starp darba devējiem un strādājošajiem. Uh, un šeit atbildīgi ir dalība valsts, um, protams, rīkojoties saskaņā ar Eiropas Savienības principiem, un tāpat ir teikts arī par sociālajām tiesībām. Šis pants ir ļoti svarīgs tādā ziņā, ka dalība valstis bažījās par to, ka šī direktīva novedīs pie tā, ka tām būs jā jālikvidē sava darba likumdošana, proti strādājošo aizsardzības normas, aizsardzība pret atlaišanu un tā tālāk. Mēs ļoti daudz diskutējām par šo, proti kādu formulējumu izvēlēties. Uh, un mēs to izvēlējāmies šādu tāpēc, lai uzsvērtu, ka mēs nevēlamies nekādā veidā uh, neko grozīt dalību valstu darba likumos, un tā tas arī ir paredzēts. Un tā tas arī ir jāsaprot un jāņem vērā. Tātad darba likumdošana dalību valstīs netiek skarta no šīs direktīvas puses. Par to arī nu, mēs varam, protams, diskutēt, kā šī direktīva um, saskaņojas vai kāda ir miedarbība starp šo un citām Eiropas Savienības direktīvām. Un vēl svarīgs jautājums ir arī par direktīvas darbības jomu, jeb aptvērumu, sākotnēji komisija vēlējās šo direktīvu attiecināt uz gandrīz pilnīgi visiem pakalpojumiem, jeb kādu pakalpojumu veidu, bet mēs uzskatījām, ka ir jānošķir tīri komerciālas dabas pakalpojumi, kas ir šajā direktīvā, uh, un tādiem pakalpojumiem, ko, kas tiek dēvēti par um, vispārējas intereses pakalpojumiem, piemēram, audiovizuālie pakalpojumi, transporta pakalpojumi, sociālie pakalpojumi, citi pakalpojumi, notāru un tiesas izpildītāju uh, aktivitātes. Tie ir tikai daži piemēri. Tos mēs izņēmām no direktīvas aptvērumu, tāpat izņēmām arī azarta spēles, jo neuzskatījām, ka tos var apzīmēt par tādiem, nu, pakalpojumiem, kas ir nepieciešami cilvēku ikdienas uh, iztikas nodrošināšanai. Bet mēs izņēmām ārā dažus citus ļoti specifiskus pakalpojumu veidus, kas saistās ar īpašām prasībām. Cita starpā tā bija veselības aizsardzība un arī pasākumu noteikumi vai likumi uh, pret organizēto noziedzību. Un šeit mums, mūs atbalstīja arī Eiropas kopiena tiesa, ka tā ir pareizi, un šiem noteikumiem šajā direktīvā nav ko meklēt, jo te ir jāņem vērā dalību valstu specifika, apstākļi un tā tālāk. Bija arī jautājumi, par kuriem mēs ļoti strīdējāmies gan parlamentā, gan dalībvalstu parlamentos. Tas tie bija ko mums iesākt ar vispārējas ekonomiskas vai saimnieciskas nozīmes pakalpojumiem, vai tos ņemt ārā vai nē, Un šeit mums bija jāpanāk kompromisi. Un jautājums uzreiz parādās, kā dalībvalsts interpretē e, šīs normas. Un te mani visvairāk interesē, kur, kādas problēmas dalībvalstis ir pamanījuši tiesi, tieši šajās divās jomās. Pirmais ir darba tiesību ievērošana un otrs vispārējais saimnieciskas vai ekonomiskas nozīmes pakalpojumu izņemšana no aptvēruma. Eiropas komisija izdeva rokas grāmatu, un tur es izlasīju šo to, kam es nebūtu, nevaru piekrist, jo viens no piemēriem, kur parlaments bija domājis pavisam citādi nekā komisija to saprata. Tas ir piemēram, nu, piemēram situācijas slimnīcā. Tātad veselības aprūpe ir izņemta no šī aptvēruma, bet ja, piemēram, slimībā, tie, slimnīcā tiek uh, piedāvāti, nu, piemēram, uh, ēdnīcu pakalpojumu, ko izmanto slimnieki, tad Eiropas komisija uh, interpretēja mūsu direktīvu tā, ka šī joma nepieder pie veselības aprūpes, bet ir jāuzskata par komerciālu pakalpojumu. Es biju ļoti pārsteigta par šādu izpratni, jo uh, pacientu apgāde ar uh, ēdienu uh, slimnīcā, uh, mēs runājam atcerieties par slimiem cilvēkiem, tā piedar pie slimnīcas, tā ir viena no struktūrām slimnīcas sēdnīca. Un mm, šādi jautājumi tieši parādās diskusijās. Nu, mani interesē, kā, par ko uh, diskutē dalību valstis šajā jomā, kādas problēmas ir identificētas, kā tās ir risinātas, uh, jūs saprotat, es runāju par pilnīgi konkrētām problēmām. Un uh, tekstu, kas it kā šķiet viennozīmīgs, var saprast pilnīgi atšķirīgi. Un, kā es jau teicu, man tas bieži vien pārsteidza, jo Runājot ar kolēģiem Eiropas parlamentā, arī ar citu politisko grupu pārstāvjiem, mēs visi bijām viensprātis, ka mēs ka šeit uh, ir palikušas neskaidrības arī kā nu kurš izprot jēdzienu vispārēji saimniecisks nozīmes pakalpojumu. Paldies! Okay, yes. uh... Jensens kundze lūdzu. Tackar ordförande. Paldies, prieksēdētāja kungs. Jūs tagad pat atceraties man vārdu. Tas, ko Evelīna Gephardas kundze tikko teica, runājot par darba tirgu un darba tirgus tiesībām, tad šeit iepriekš jau izskatīja, ka šī pakalpojuma direktīva vairs nav sākotnējā Balkanšteina izveidotā direktīva. Mēs Zviedrijā šobrīd mējam, mēģinām izmainīt likumdošanu Zviedrijā tādajādi, ka uh, Jo toreiz, kad Bolkenšteina direktīva tika izstrādāta, mēs brīdinājām, ka tā nebūs laba. Šobrīd gan nodokļu pārvalde, gan muitu pārvalde ir pateikusi, ka vairs nebūs iespējams izsekot cilvēka gaitām, ja viņš nebūs pierakstīts Zviedrijā un nebūs iespējams izsekot, ko viņš dara. Līdz ar to mēs uzskatām, ka vajadzētu būt eh, pārstāvim mūsu valstī, kurš izpildītu koplīguma prasības. Līdz ar to šis likums šobrīd ir eh, izmainīts, un mēs no opozīcijas un arotbiedrību puses uzskatām, ka šis ir īstenots kā likumdošanas priekšlikums, un līdz ar to mūsu kritika saglabājās. Tāpēc ir ārkārtīgi svarīgi, lai Eiropas parlaments joprojām sekot līdz, kā notiek transponēšana un īstenošana dažādās dalību valstīs, jo mēs un Eiropas parlaments jau sākotnēji teica, ka dažās valstīs likumdošana atšķirās, un tieši ar šo atšķirīgo likumdošanu tiks rasti jauni risinājumi, kā šī direktīva tiks īstenot. Mēs uzskatām, ka ir ārkārtīgi svarīgi tikties šādā pašā formā, kādā mēs šobrīd strādājam šeit, jo ir svarīgi arī turpmāk izvērtēt, jo gan parlamentam, gan dalību valstu parlamentiem ir jāsadarbojās. Mēs tiešām vēlētos tikties šādā pašā gaisotnē arī turpmāk. Paldies! Paldies, priekšsēdētājs! Vai ir vēl kāds, kurš vēlētos izteikties no dalību valstu parlamentu pārstāvjiem? ir divi kolēģi Švābs kungs un Raptī kundze. Švāba kungs? You, yeah. Paldies, priekšsēdētāji. Ļoti rēti, taču tagad agrākajai referentai Kephards kundzei man ir jāiebilst, jo veselības pakalpojumi 2F tika speciāli specifici, specificēti. Tātad veselības pakalpojumi ir saistīti ar uh, dalību valsts nacionālajiem likumiem, taču apkalpojušais personāls uh, apkopējas un arī ēdnīcas uh, tīrīšanas personāls uh, tas ir tāds parasts eh, pakalpojums, kaut gan tur ir, protams, saistība ar tīrību un veselību un higiēnu, taču šis pakalpojums neatiecas uz veselības pakalpojumu. Tādēļ es nepiekrītu tam, ka visi pakalpojumi, kas kaut kādā mērā ir saistīti ar veselību vai veselības uh, uzturēšanas pakalpojumiem, tiek izslēgti no direktīvas aptvērumu. Bet jūsu piemērs tas, ka ir kāda smaga slimība un ir nepieciešama tāda speciāla diēta, nu, tas ir tāds. Um, margināla joma, tam pret to neiebilstu, taču papildu pakalpojumi slimnīcā tie attiecas uz direktīvas aptvērumu. Okay, well, I think we have... Jā, mums ir uzsākušās interesantas debatas. Atcerēsimies, ka mums ir arī valsts iepirkuma, publiskā iepirkuma direktīva, kurā vairāk no šiem aspektiem atkārtojas. Tomēr ir skaidrs, ka vispārējo ekonomisko interešu direktīva nodrošinās dalību valstīm kvalitātes garantu, kas ir ļoti svarīgs, un, protams, tas attiecās arī uz publiskā iepirkuma līgumiem. Kā jau teicu, Barņēkungs ieradīsies pēc pāris minūtēm, un tagad Raptī kundze, lūdzu, un pēc tam būs vēl iespēja izteikties eh, pārējiem. Raptī kundze? Ε, να υποθέσω, κύριε Πρόεδρε, ότι μπορώ να μιλάω μέχρι να έρθει ο κύριος Μπαρνιέ. Paldies, priekšsēdētāji. Tātad mums ir laiks, pirms ieradīsies komisārs Barņē, jā? Ja? Labi. Liels paldies par man sniegto vārdu. Kāpēc es iepriekš nebiju ieradusies? Mm, pie mums mājā ir īpaši uzklausīšanās, un es tagad biju nodarbinātības komitejā, kur arī notiek uzklausīšana. Tur tiek uzklausīts Andor kungs, un jūs noteikti daudz labāk zinat, ka ir tieša sasaiste starp iekšējo tirgu un tiesībām un aizsardzību darba ņēmējiem. Iepriekš es negribēju pieteikties runāt, bet tagad vēlos paust savu viedokļu. Jo iepriekš es uzskatīju, ka mūsu viesiem no nacionālām parlamentiem tiek jādod priekšroka, taču šobrīd ar zinām lepnumu vēlos teikt, ka pie mums Grieķijā tagad parlamentā notiek debats par šo direktīvu. Man, protams, nav jums jāskaidro, kas pašlaik notiek Grieķijā un Grieķijas parlamentā, taču šodien, šobrīd Grieķijā parlamentā notiek debats par šīs direktīvas pieņemšanu, īstenošanu. Tas mums ir ļoti svarīgi ne tikai Eiropas parlamentā, bet tas ir svarīgi arī Grieķijas parlamentam, raugoties uz aktuālo situāciju Grieķijā. Vēlos uzsvērt divus jautājumus. Pakalpojumu direktīvas īstenošana nozīmē to, ka mums vienmēr jāpatur acu priekšā darbinieku uh, aizsardzība, darba drošība un ar to saistītie attiecīgie pasākumi. Tas, ko jūs tikko teicāt, Švāba kungs, tad, kad runa ir par veselību un kādu speciālu ārsta noteiktu diētu, tad jau runa ir drīzāk par tām personām, kuras atrodas uh, slimnīcās kurām ir stacionāra ārstēšana. Personai, kurai jāievēro konkrēta diēta, ja viņai ir kādas problēmas ar mā, kuņģi, par to jau nav runa. Runa ir par kādu, kas ar laustu kāju vai pēc sirds operācijas atrodas slimnīcā vai par kādiem citiem pacientiem. Es jau redzu, ka jūs kā priekšsēdētājs vēlaties reaģēt, taču mums ir jāņem vērā visi šie aspekti, lai rezultāti būtu labi vai vēl labāki un vēl vēl labāki. Iekšējā tirgu runa ir par pakalpojumiem, kuri pēc iespējas netraucētāk, kuriem nevajadzētu traucēt to sniegšanu visā Eiropas Savienībā. Areas. Jā, tagad mēs jau pieskaramies eh, detaļām. Un tomēr uzskatu, ka bija vērtīgi dalīties iespaidos par visiem šajā direktīvā atrunātajiem punktiem. Un ir skaidrs, ka tas ir ārkārtīgi svarīgs un plašs likumdošanas akts. Un e, tas ietekmēs pilnīgi visus iedzīvotājus. Tas mums sniedz un arī mūsu iedzīvotājiem dažādas iespējas dažādās nozerēs, un par to mēs vēl neesam runājuši. Un tomēr Eiropas kopīgā tirgus apzināšana, informācijas sniegšana par to, cilvēku pamudināšana izmantot jaunās iespējas, izveidot partnerību ar citiem maziem uzņēmumiem, pašiem izveidot savu uzņēmumu. Un e, vēlreiz vēlētos atgādināt, ka šīs direktīvas galvenais uzsvars bija liks tieši uz mazajiem uzņēmumiem. Tātad uzskat, ka šī direktīva tiešām sniedz veselu virkni iespēju, un mums vajag iedzīvotājiem par tām stāstīt. Par to mēs diskutēsim priekšlikumā, pareizsakot ziņojumā, uh, ko šobrīd eh, sagatavo Greka kungs. Runa iet par vienoto tirgu patērētājiem un iedzīvotājiem. Tas ir mūsu pašiniciatīvas ziņojums, kuru mēs sagatavojam kopā ar profesoru Montīkungu, kas ir strādājis Barozo kunga birojā. Un mums būs jārunā arī par vienotā tirgus pabeigšanas nākotnes stratēģijām. Mēs kā komiteja nekādā gadījumā nevēlamies pieturēties pie pasīvā lomas. Mēs eh, nevēlamies, lai komisija mums tikai sūtītu direktīvas, kuras mēs tādajādi vai citādi mēģinam izmainīt. Nē. Mēs vēlamies aktīvi piedalīties likumdošanā, pašnākt ar iniciatīvām un šajā procesā iesaistīt arī pārstāvis no dalību valstu parlamentiem. Ir svarīgi diskutēt jau agrīnās likumdošanas procesa stadijās, un kā jau mēs šeit dzirdējām, 2006. gadā mēs to darījām, un tomēr tas varbūt bija drusku par vēlu. Tomēr tas ir svarīgi. Pirms ierodas Barņēkungs, vai ir vēl kāds, kas vēlētos eh, teikt galvārdu? No nu, Norvēģijas, lūdzu. Nisvik kungs, lūdzu. Nesvekungs. Much, Mr. Chair. Uh, at the end, uh, from the Norwegian. Paldies par šo iespēju piedalīties šajā darba sesijā. Šādām pārunām ir jābūt, tam ir jāturpinās, jo mēs varam pārunāt um, jautājums, kas vienādi attiecās uz mums visiem, uz parlamentāriešiem dažādās valstīs. Un ir būtiski arī, lai debatas, plašas debatas notiktu pēc iespējas agrākā uh, posmā, lai mēs nevis beigās, kad mēs runājam jau par gala projektu, uh, diskutējam par svarīgākajiem jautājumiem, bet gan sākumā. Un tāpat mums ir jāraugās uz iespējām, ko šī direktīva mums dod. Mums nevajadzētu varbūt fokusēties tikai uz problēmām, kas varētu rasties pagātnē, nākotnē, atvainojiet. Gribētu vēlreiz teikt paldies jums, priekšējā tēkungs, par šo debašu organizēšanu. Paldies! Good. Well, I think there are no other close... Paldies. Izskatās, ka vairāk neviens izteikties nevēlas šajās paneļdiskusijās, un esmu pārliecināts, ka mums būs vēl iespēja uzdot papildu jautājumus. Bet tagad vēlētos sveikt iekšējā tirgus un pakalpojumu komisāru Barņēkungu. Mums ir liels prieks, komisāra kungs, sveikt jūs mūsu komitejā. Varbūt eh, jūs varētu izteikties par šodien diskutēto tēmu, un jums tiks uzdot arī jautājumu, uz tiem varēsiet atbildēt. Tātad vēlreiz paldies, ka jūs ieradāties nedaudz agrāk. Un eh, tomēr redzēsim, kāds būs mūsu laika sadalījums. Tagad dod vārdu jums, lai pastāstītu par pakalpojumu direktīvas transponēšanu un pēc tam, ja parlamentāriešiem uzdos jautājumu, tad būsiet laipni aicināts atbildēt. Lūdzu. Merci, monsieur le président. Euh, bonjour à chacune et chacun d'entre vous. Paldies, priekšsēdētāji. Es ļoti priecājos, ka jūsu kopīgās dienas beigās, tātad starp Nacionālajiem parlamentu un mūsu Eiropas parlamentu. Var šeit piedalīties, esmu vairāk iemeslu dēļ priecīgs. Komisija vienmēr ir parlamenta rīcībā, ierodamies ir agrāk, ja ir nepieciešams šo zāli. Es arī ļoti labi pazīstu. Pats jau vairākus mēnešus esmu piedalījies šajā komitejā. Dāmas un kungi, Nacionālo parlamentu deputāti un senatori, pie mums dialogs ar nacionālajiem parlamentiem ir ļoti svarīgs. Un par to es biju pārliecināts arī pirms Lisabonas līgumas. Pats bija deputāts un senators savā zemē vairāk kā 20 gadus, un es uzskatu, ka Eiropu mēs varam radīt tikai kopā ar kopīgo darbu starp Eiropas Savienības institūcijām un nacionālajiem parlamentiem. Nākamajos piecos gados tādēļ mans mērķis ir atvēlēt laiku kopīgajam dialogam, tāpat kā šodien, atvēlēt laiku diskutēt ar atbildīgajām komitejām attiecīgajās dalību valstīs. To jau es darīju iepriekš kā komisārs, un es šo praksi turpināšu. Um, man, es pārvaldu nozaru, kur ir uh, koplēmuma procedūras, un šeit arī nacionālajiem likumdevējiem ir būtiska loma. Būtiska un svarīga deputāti, īpaši Eiropas deputātu loma tā tiešām ir ļoti svarīga, un Gebhards kundze spēlēja ļoti būtisku lomu, izstrādājot šo pakalpojumu direktīvu. Vēlos pateikties arī Hārbor kungam par šo iniciatīvu, un vēlos jums apliecināt, ka turpmākajos piecos gados varat paļauties uz mani. Es esmu jūsu rīcībā diskusijām ar nacionālajiem parlamentiem. Un kādēļ šī direktīva, par ko šodien runājam, ir tik ļoti svarīga? direktīvas īstenošana būs liels izaicinājums, izaicinājums, kurš, kurš jau šī garā sarežģītā likumu izstrādes procesa sākumā tika parādīts. Tad mēs vēlējāmies uzlabot direktīvu, to tā var teikt. Es biju arī Prodī komisijas komitejas ietvaros, kur tika izteikt daudz priekšlikumu, uh, un es domāju, ka šeit ir ļoti daudz vielas, ko uzlabot. Saskaņā ar manu dienestu analīzi, kur apstiprināja arī parlaments, ieguvums tām, ja direktīva korekti tiks piemērota dalībvalstīs, būs apmēram 60 līdz 140 miljārdi eiro. Tātad uzlabosies ekonomiskā situācija. Šādas summas var tikt iegūtas. 1,5% izaugsme. To es saku šeit Nacionālo parlamentu pārstāvjiem. Ļoti, tas ir ļoti svarīgi, jo krīze vēl ilgi nav pārvarēt. Mums sākumā ir jāmeklē izaugsmes faktori pie mums, pirms mēs sākam meklēt kaut kur citur, un šādi faktori ir iespējami pareizi īstenojot šo pakalpojumu direktīvu. Kādēļ tā ir tik svarīga? Tādēļ, ka tā nav tāda kā citas direktīvas. Īstenošana, protams, ir ļoti komplekss darbs, ļoti liels izaicinājums dalību valstīm, neraugoties tikai uz legislatīvo darbu, kas arī noteikti ir ļoti grūti. Uh, Mēs pieprasām nacionālo likumu vienkāršošanu, pieprasām izveidot projektus, tādus kā vienotie kontaktpunkti, lai samazinātu un vienkāršotu birokrātisko slogu. Un tā kā šī direktīva ir tik ļoti kompleksa, komisija jau no paša sākuma īstenojot šo direktīvu ir nodrošinājuši daudz līdzekļu, lai tehniski atbalstītu dalību valstis un kāda ir situācija īstenošanas procesā. Noteiktais termiņš bija 28. decembris 2009. gads, tagad četras mēnešus pēc šī termiņa varu savilkt bilanci un izteikšos diezgan atklāti un kritiski. Biju iepriecināts redzēt to, ka sadarbības starp komisiju un dalību valstīm bija ārkārtīgi laba. Šeit tiešām ir ļoti efektīvs iekšējais tirgus, pateicoties šīs direktīvas īstenošanai nacionālajās administrācijās. Vēlos sākties ar, sākt ar Zviedriju. 3. un 4. jūnijā došos uz Zviedriju. Tātad 3. 4. jūnijas, kā jau to teicu, es apmeklēšu katru dalībvalsts galvaspilsētu. Šajās jūnija datumos došos uz Zviedriju, tikšos ar attiecīgajiem ministriem, kas ir atbildīgi par šīs direktīvas un citu direktīvu īstenošanu. Šeit domāju arī kvalifikācijas vai publisko tirgu direktīvas. Tad šīs direktīvas tiks pārbaudītas, lai atbildīgie ierēķi un ministri tad uzņemtos katrs savu atbildību. Es domāju, ka tas ir, tā ir laba rīcība, un es ceru, ka šī vizīte dos iespēju nacionālām iestādēm pātrināt procesus un direktīvu, kas ir ļoti svarīga iekšējā tirgus funkcionēšanai, tiks tiešām īstenot. Un īsumā par trim svarīgākajiem punktiem. kāda ir uh, situācija attiecībā uz esošo likumu grozīšanu. Pašreiz 19 valstis ir pieņēmuši likumus uh, horizontālajā likumdošanā. Ir vēl vairākas valstis, kur šis lēmums ir nepieciešams parlamentā. Piecas dalība valstis ir un divas dalība valstis, kuras vēl nav uzsākušas šo likumu procesu, tas ir pēc iespējas ātrāk jāveic, tas ir ļoti svarīgi, un es ceru, ka ik viens pildīs šo pienākumu. Vēlos atgādināt, ka iespējams ir nepieciešams veikt īstenošanu, nepieņemot horizontālos liku, likumus, bet izmantot sektoriālos likumus, tad šeit ir nepieciešama tāda tehniskāka pieeja, Tas tika izvēlēts Francijā un Vācijā šāda pieeja. Viens ir skaidrs, ka horizontālo likumu pieņemšana nepietiek, darbs ir daudz kompleksāks, jau jāpielāgo esošie likumi. Lielākā daļa grozījumu, kas tika pieņemti, tie ir iesniegt nacionālajos parlamentos, debatēm, tad varat Tie ir apmēram vairāk nekā 600 likuma teksti, kur līdz šim tika grozīta Eiropas Savienībā. Tādi ir šie skaitļi. Daudzas dalību valstis eh, kavējas eh, izstrādājot jaunas likumus vai grozot tos, un tieši ar šo punktu es nodarbošos tad, kad došos uz attiecīgajām galvaspilsētām. Otrais punkts - vienotie kontaktpunkti. Tas ir ļoti svarīgs jautājums lai direktīva būtu arī dzīva, vitāla. Tātad šie kontaktpunkti ir kā piekļuvs durvis uzņēmumiem, kuri var izmantot savas tiesības. Tika veikts, eh, veikta pirmā novērtēšana 21 dalībvalstīs, sešas dalībvalstis ir vēl nav izveidojušos vienotos kontaktpunktus, tie ir jāizveido, dažās dalībvalstīs šie punkti vēl nestrādā. Uh, Tas nozīmē, ka tiek sniegta informācija, taču patiesībā šeit nevar vēl uzsākt kādas procedūras. Tātad šie punkti pilnībā vēl neizpilda savu uzdevumu, taču ir labs progress, un savas vizīšu laikā es arī paudīšu to viedokli, ka atbilstu šādu vienotu kontaktpunktu radīšanu. Kā jau teicu, tās ir piekļuvas durvis, kas veicinās arī direktīvas īstenošanu. Runājot par administratīvo sadarbību, arī šeit ir panākumi, panākumi sadarbojoties dažādajām administrācijām. Šeit komisija izveidoja iekšējā tirgus elektronisko sistēmu, lai varētu kontaktēties dažādās valodās. Mums ir arī daudz attiecīgas iestādes dalību valstīs, apmēram 400 50 iestāžu ir reģistrēti šajā informācijas sistēmā un apmēram 3000 informācijas apmaiņas gadījumu notika pagājušā gada laikā šajā sistēmā. Tātad jūs redzētu, kāds ir šīs sadarbības potenciāls starp dažādajām administrācijām. Un patiesībā šī sistēma varētu kļūt par iekšējā tirgus Facebook portālu un es arī turpināšu atbalstīt šīs sistēmas labu atbalstu. Es nevēlos savu runu pārāk izstiept, Gebhards kundzei noteikti vēl ir paužami kādi secinājumi un citiem. Protams, ir panākumi, ir soļi uz priekšu, taču ar to nepietiek tās dalībvalsts, kuras kavēs šajā procesā tām īpaši jāpieliek visi pūliņi, un šeit vēlos izteikties ļoti skaidri to jau paudu parlamentam. Es vēlos dot laiku, taču ne, neierobežotu laiku pāris mēnešu laikā notiks šīs manas vizītes un ar cerams, kā ar pārliecināšanas un pierunāšanas spēku varēšu panākt to, lai visi instrumenti, kas ir nepieciešams saistībā ar šo direktīvu, tiktu arī izveidoti vēlos arī, protams, lai nacionālai parlamenti uzņemtos attiecīgo atbildību, īstenotu direktīvas, mainītu attiecīgi savus likumus. Mēs konsultējamies ar politiķiem, kuriem noteikti jāveic pārliecināšanas darbs savās valdībās, savos reģionos un savās valstu administrācijās. Komisija turpmāk uzņemsies arī savu atbildību direktīvas īstenošanas termiņš taču nav visa stāsta beigas. Mums ir ļoti, mums ir ilgtermiņa mērķi, un mums ir nepieciešami šie mērķi ilgtermiņā, lai iekšējais tirgus varētu izmantot labu funkcionējošu sistēmu. IMCO komiteja ar nacionālajiem parlamentiem ved ļoti labu dialogu, un es priecājos, ka esmu uzaicināts šeit piedalīties, un ka uzklausīju ļoti konstruktīvu un kritisku šīs direktīvas eh, novērtēšanu, kas ir ļoti svarīga iekšējā tirgus darbībai. Paldies! Paldies, komisārkungs! Domāju, ka mēs tu, tuvojamies tādam kā kopsavilkumam. Paldies, komisāra kungs, ka jūs mūs apmeklējat un runājat ar mums un mūsu viesiem. Un um, es ceru, ka jūs mūs apmeklēsiet vēl, jo ir zināms, ka jūs ļoti aktīvi ceļojat un apmeklējat valstis. Dekrokungs uh, pārstāv nākamo prezidentūru. Varbūt viņš mums pastāstīs par savas valsts plāniem. E, paldies, Barņiekungs. Paldies. Bija ļoti patīkami Ir ļoti patīkami strādāt šajā komitejā. Es pazīstu šo direktīvu jau no paša sākuma, un tā ir pamazām arvien vairāk attīstījusies, un ir arī zināms, kādu, cik lielu labumu šī direktīva dod ekonomikai, tirzniecībai, nodarbinātībai, pakalpojumu piedāvātājiem. Protams, ir vēl diezgan tāls ceļš ejams, līdz tā būs transponēta pilnībā. Sākotnēji direktīva saucās Balkisteina direktīva, tai ir maz kopīga ar pašreizējo. Un arī šīs direktīvas iespējas vai efekts, ko tā atstās uz rūpniecību, būs pavisam savādāks nekā sākotnēji bija paredzēts uh, Balkaštēna direktīvā, bet šī direktīva sniedz ļoti, ļoti daudz jaunu iespēju. Paldies! Es vēlreiz noskaidrošu, no kura laika vai par kuru laiku tieši ir dati par izaugsmi kas tika minēti, kāds ir šis, šī direktīvas efekts. Es šodien iepazinos ar šiem skaitļiem savā resorā, un šie dati, šī izaugsme 1,5 vai 3,5 procenti, tie ir tādi nu, vidējie dati. Es domāju, ka šie skaitļi attiecās uz to direktīvas tekstu, kādu to pieņēma Eiropas parlaments. Varņiekungs. Uh, oh, Verņokundze lūdzu varbūt varētu vēl dot iespēju izteikties valstu parlamentāriešiem. Paldies, komisārkungs, ka jūs mūs apmeklējat. Mani interesē, kādu informāciju saņem pilsoņi mūsu valstīs um, nav nekāds noslēpums, ka pilsoņus brīžiem ļoti maldinoši vai ļoti maldinošā izkropļotā veidā informē par to, ko prasa direktīva. Ir jābūt arī daudz skaidrāk definētam direktīvas aptvērumam. Ir jābūt skaidrībai par vienotajiem kontaktpunktiem. Pilsoņiem ir jābūt iespējām uh, vai jābūt skaidrībai, jābūt pieejamai informācijai par to, kur šis punkts atrodas un ko tas piedāvā. Ir jāpiedāvā vairāk informācijas par mobilitāti, par pārvietošanās brīvību, un te nav citas izējas, kā izmantot lielos plašsaziņas līdzekļus katrā atsevišķā dalību valstī un Cilvēki ir jāinformē, izmantojot gan komisijas, gan parlamenta iespējas, bet nevienam nav tik liela ietekme tieši informācijas laukā kā lielajiem masu mēdījiem. Tikai tādā veidā mēs panāksim to, ko vēlamies ar šo direktīvu. Paldies! Došu vārdu tagad vēl dažiem viedokļiem dažiem kolēģiem Pedikā kungs no Itālijas senāta lūdzu, un tad Kosačņika kungs. Vai ir vēl runātāji? Un tad Gebhardas kundze izdarīs kopsavilkumu. Lūdzu, Pedikā kungs. Paldies, priekšsēdētāji, paldies arī komisāram Barņē. Un ir jautājums kā ir, ja kādā valstī tiek pieņemts likums, kurā patiesībā likuma būtība ir pretrunā ar to, kas ir direktīvā. Tagad papildināšu manis uzdoto jautājumu ar nelielu analīzi. Vēlos uzsvērt to, ka izņēmumi rada vislielākās problēmas direktīvā, jo interpretācija nacionālajās valstīs ir ļoti izplūdusi. Un tas ierobežoja arī uzņēmumu dibināšanu un ietekmē arī iekšējo tirgu. Itālijas īstenošanas procesā likums, kas tika pieņemts pagājušajā nedēļā, novada pie tā, ka šie izņēmumi tika interpretēti pārāk ekstrēmi un netika interpretēti Briseles garā. Piemēram, šī likuma otrais pāns šeit ir paredzēts, ka tās, tie sektori, kas ir izslēgti no direktīvas, kas attiecas uz neekonomiskiem vispārējais intereses pakalpojumiem. kurus kontrolē valsts eh, institūcija. Nu, tātad šī norma noved pie tā, ka visi šie neekonomiskie pakalpojumi un vispārējais intereses tika izslēgti, un tas ir pretrunā ar direktīvas 17. punktu, kur minēts, ka šādi pakalpojumi tiek sniegti un tie, uz tiem attiec šī direktīva. Tādējādi Itālijas pieņemtais likums nav arī saskaņā ar direktīvas rokas grāmatu, kur ir teikts, ka ekonomiskie pakalpojumi, kā piemēram gāzes un uh, elektroapgāde, principā ir iekļauti direktīvas aptvērumā. Tādēļ man šķiet, ka Eiropas likumdevējs vēlējās aizliegt, lai šie ekonomiskie vispārreiz dabas eh, pakalpojumi tiktu izslēgti, taču Itālijas likumdevējs rīkojās citādi. Tad valdībai vēlreiz būtu jāpārdomā šis aspekts, lai novērstu to, ka direktīvas mērķi netiek sasniegti, jo tiek samazināta uzņēmuma dibināšanas brīvība, kas attiec uz vispārējās intereses ekonomiskajiem pakalpojumiem, jo tādējādi mēs ietekmētu iekšējo tirgu. Un noslēgumā vēl vēlos pateikties jums priekšsēdētāji kungs. Mēs, kā opozīcijas partija Itālijā, vēlamies pievērst cilvēku uzmanību tam, ka šī direktīva jāinpretē Briseles garā arī Itālijā, un iespējams, ka šajā Itālijas likumā ir jāparedz tas, kas ir tika izteikts kā priekšlikums parlamentā, proti sociālā darbinieku sociālā drošība, aizsardzība, arī uz pagaidu darbu, uz pārobežu pagaidu darbu un tā tālāk un tā joprojām. taču valdība aizsargātu privātos uzņēmumus, tie, kas uh, nodarbojas ar uh, ūdens apsaimniekošanu, atkrituma apsaimniekošanu un tā tālāk. Viņiem ir īpaša vieta un viņi ir, viņus apdroši, viņi ir, viņiem priekšrocības attiecībā uz uh, konkurenci no ārvalstīm. Uh, Tātad šeit vēlējos tikai parādīt, kas var notikt, ja valsts neturās pie šīs uh, direktīvas īstenošanas rokas grāmatas. Paldies! I'm, I'm the... Paldies! Uh, mēs at, vispār gribējām, lai komisārs atbildētu uz jautājumiem, un jūs varbūt negluži pareizi um, izmantojāt laiku, jo uz visiem jautājumiem, ko jūs uzdevāt, komisārs nevarēs atbildēt. Un Es gribētu vēlreiz jums atgādināt, ka komisārs Barnie piedalīsies mūsu komitejas sanāksmē arī rīt no rīta, no pulksten deviņiem līdz desmitiem. Tāpēc eh, jautājumu laiks tagad ir beidzies un došu vārdu Barnie kungam un pēc tam Barnie, eh, Gebhardas kundzei un tad arī mūsu sēde būs apritējusi. Vai jūs gribētu teikt dažus vārdus, Barniekungs? Si, prezident, euh, oui, comme je suis là ce soir, que je vais être à nouveau demain matin, je pourrais passer la nuit au pas. Es euh, tiešām euh, rītā atgriezīšos šeit, tāpēc varbūt tiešām man vajadzētu pavadīt nakti šeit, parlamentā, proti, šajā telpā. Jā, ja nē, priekšsēdētājs saka, jums noteikti būs daudz ielūgumu uz š, šā vakara vakariņām. Es vēlētos vēlreiz tikai apstiprināt to, kas tika teikts jau iepriekš. Runājot par ekonomisko ietekmi, tā tad izmantoties statistikas dati, būtu jārunā arī par um, to, kā uh, e, Eiropas, kā Vācijas uh, centrālais birojs ir uh, sagatavojis dažādu analīzi, balstoties par, balstos, balstoties uz direktīvas pēdīgo versiju. Un es uzklausīju ļoti uzmanīgi Pedikas kunga teikto Šeit tiešām parādījās vesela virkni detaļu. Jūs runājāt par pakalpojumiem tā saucamajos ārkārtas sektoros. Piemēram, Francija ir pateikusi, ka viņa nerunās par konkrētiem sociāliem sektoriem šajā direktīvā, piemēram, par bērnu dārziem. Uh, Vēlētos vēlreiz atgādināt, ka bija iespēja slēgt kompromisu risinājumu un izvairīties no vairāku sociālo pakalpojumu iekļaušanas šajā direktīvā, bet, protams, ne visus sociālos pakalpojumus. Tā ir valsts, kura nodrošina konkrētu pakalpojumu sniegšanu un no visu šo pakalpojumu sniegšanas izņemšanas no direktīvas transponēšanas nebija iespējama. Es saprotu, ka lielākā daļa dalību valstu ir eh, vienojušās par kompromisu, un tā arī tas tiks iestrādāts likumdošanā. Jautājums par izņēmumiem. Vairāki parlamentārieši jau pieminēja publiskos pakalpojumus, publisko, publiskās intereses. Par šiem jautājumiem mums būs debates. Kā nodrošināt eh, tiesisko pamatojumu un vispār nodrošinājumu šo pakalpojumu sniegšanai valstī? Vai būtu jānodrošina teksts, kas iekļautu pārsektoru sadarbību? Rītā par šiem jautājumiem mēs runāsim, un es zinu, ka sociālie pakalpojumi, kuri tiešā veidā interesē iedzīvotājus, šie sociālie pakalpojumi tieši riska grupas iedzīvotājiem ir visbūtiskākie. Šeit diez vai komisija vēl ko varētu piebilst, jo, protams, ka dalība valsts ir šo pakalpojumu īstenotājs. Prieksēdētāji kungs, dalību valstu parlamentiem vēlētos pateikt, ka Ja jūs vēlaties saņemt atbildes uz jautājumiem, tad es varu to izdarīt gan rakstiski, gan, piemēram, to apmeklējumu laikā, kurus es veikšu jūsu parlamentos. Kā jau teicu, es apmeklēšu visas dalību valstis. Es eh, apmeklēšu Londonu, biju jau tur pirms pāris nedēļām, bet apmeklēšu arī pārējās dalību valstis. Verņē kundze uzdeva ļoti svarīgu jautājumu. Patiesībā tas bija sava veida priekšlikums par to, kā nodot informāciju iedzīvotājiem. Protams, ka mēs varam izmantot resursus, mēs varam organizēt vairākas, kamp vairākas kampaņas, un eh, mēs eh, dzirdējām, kā Norvēģijā tiek strādāts ar to, kā sniegt informāciju iedzīvotājiem un kā tas tiešām uzlabo vienkāršo iedzīvotāju dzīvi. Mani tas ietekmēja, piemēram, eh, manā valstī bija ļoti ļoti pat smieklīgi savā veidā plakāti par poļu santehniķi, mēs visi tos atceramies, un tas tajā runa gāja par direktīvu. Bet e, teksti, kurus komisija nākotnē sagatavos, es uzskatu, ka tas ietekmēs mūsu valstu rīcību. Bet e, komisija parlamentam un padomē sagatavo likumdošanas priekšlikumus. Un tad gan dalību valstu parlamentiem, gan Eiropas Savienības parlamenta deputātiem šī teksta redakcija ir jāsaņem viņu dzimtajā valodā. Un eh, šis dokuments ir jāizmanto. Tas ir dzīves deputa, eh, tas ir dzīves teksta variants ar kuru ir tālāk jāstrādā, tas ir dzīves dokuments. Un es tiešām uzskatu, ka eksistē informācijas plaisa starp to, kas tiek debatēts un kādas tēmas Briselē un Eiropas reģionos. Līdz ar to tādi svarīgi teksti, par kuriem es vēlos iestāsties, kuros runa ies par kopīgā tirgus konsolidāciju, par dažādiem noteikumiem, par uzraudzības struktūru. Uh, Tātad par to mēs nerunāsim katrā sagatavotajā dokumentā un ne katru nedēļu. Un tomēr šajos sagatavotajos tekstos es jums apsolu, dalību valstu parlamentiem būs sakāmais. Un e, jūs šos tekstus saņemsiet dzimtajā valodā, jo tikai tādajādi komisijas priekšlikumi var nonākt līdz patērētājam līdz reālajai dzīvei, lai gan, dalību, lai gan Eiropas parlaments, gan komisija varētu uzzināt jūsu viedokli. Es e, no sirds jums apsolu, ka informācija iedzīvotājiem būs. Priekšsēdētājs paldies, Berņēkungs. Paldies par jūsu pamudinošajiem vārdiem, mēs tos izmantosim nākotnē. Godātās dāmas, atceraties, jums tā tad ir iespēja tiešā veidā komunicēt ar Barņē kungu. Un, kā jau es teicu, Gepkārdas kundze šobrīd ir izvēlēta par pakalpojumu direktīvas transponēšanas direk dokumenta ziņojuma. Un tad mēs varēsim noslēgt sēdi. Paldies! Paldies kolēģiem un kolēģiem, visiem, kas ir papūlējušies atbraukt uz Briseli, lai diskutētu ar mums par direktīvas transponēšanu. Šis dialogs bija interesants. Es dzirdēju daudz jaunas informācijas. Visu es nevarēšu tagad pieminēt, bet dažus punktus es gribētu izcelt īpaši. No vienas puses, uh, tā ir sadarbība, kas ir paredzēta Lisabonas līgumā, kas izsaka tā būtību. Proti sadarbība ir jāveicina Eiropas līmenī daudz vairāk, sadarbība ar dalību valstu parlamentu deputātiem. Un mēs gribam iet vēl tālāk nekā Lisabonas līgums, bet rīkoties tā, kā tikko aprakstīja Barņiekungs. kungs Mums ir jāsasaista diskusija Eiropas līmenī ar diskusijām dalībvalstu līmenī, un tas nozīmē, ka mums ir jādiskutē arī savstarpēji, lai mēs zinātu un būtu pārliecināti, ka mēs runājam par vienu un to pašu. Otrs punkts, kas parādījās diskusijās, tā ir, tā ir mūsu iecere vai cerība, ka mēs veidojam Eiropu pilsoņiem, kas var baudīt virkni dažādu tiesību, darba tiesību, sociālo tiesību savās dalību valstīs. Un šeit Evas Lēnas Jansenas sacītais bija sevišķi daļrunīgs. Mums vajadzētu diskutēt par to, kā dažādās Eiropas direktīvas miedarbojas savā starpā, piemēram, direktīvu par strādājošo nosūtīšanu un direktīva par pakalpojumiem, par ko mēs runājam šodien. Tas ir jautājums, kas ļoti interesē sociālos partnerus Skandināvijā, sevišķi arotbiedrības, jo eh, tie ir tādi, tas ir tāds centrāls jautājums, kas nosaka ļoti daudz sociālajā un pakalpojumu jomā. Un mēs redzam arī ka problēmas, kas parādās, izriet nevis no pakalpojumu direktīvas, bet no citām. Vēl es gribētu izcelt šo vienoto kontaktpunktu lomu. Šim jautājumam mēs šodien atvēlējām lielāko daļu laika, un manuprāt, tas arī ir svarīgākais jautājums direktīvā, um, atverot tirgus, at, veidojot kopējo tirgu. Uh, Ir svarīgi, lai uzņēmēji var baudīt mobilitāti, lai pakalpojumu brīvība tiešām būtu nodrošināta un nebūtu lieku šķēršļu. Un Barņiekungs tikko pieminēja ļoti interesantu lietu, proti informāciju un informēšanu. Arī jūsu biroja pārstāvi Barņiekungs, arī par, ar viņiem mēs runājām par to, ka mums noderētu informācijas kampaņa tieši domāta mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, jo daudzās sarunās es redzu, ka cilvēki, kas varētu tiešām ļoti aktīvi izmantot jaunās iespējas, nemaz nezina, ka šādi vienoti kontaktpunkti pastāv. Un es domāju, ka logo vai emblēma, kas šobrīd tiek izstrādāta, es domāju, ka tā arī palīdzēs mums popularizēt šo lietu. Nu, tas arī ir jautājums, kas parādījās diskusijās. Un vēl saistībā ar piemērošanas jomu vai aptvērumu pakalpojumu direktīvai uh, diskusijām noteikti vēl būs jāturpinās. Ir šis tas, kas vēl nav skaidrs, un tāds iespējas radās arī man. Un tagad noslēgumā Barņiekungs minēja ļoti nozīmīgu lietu kam vienmēr ir bijusi liela nozīme šajā direktīvā. Tātad runa ir par šo pakalpojumu, kaut kādu noteiktu pakalpojumu izņemšanu no šīs direktīvas aptvērumu, un tas, nozīmē, tas nenozīmē, ka mēs tos ignorēsim vai tie mums ir vienaldzīgi. Mums eh, ir vajadzīgs tāds, nu, skaidrs ietvars kā mums risināt šos izņemtos um, pakalpojumus vai likumdošanu attiecībā uz tiem, ko mums darīt vai uzticēt šo jautājumu dalību valstīm un tad, lai kopiena tiesa kaut kad uh, pieņem lēmumu, mums ir vajadzīga atbilde, kas uh, dotu tādu tiesisku drošību. Arī šāds secinājums man radās šodien. Uh, Un tā kā priekšēdētājs man baksta ar alkoni, lai es beidzot beidz runāt, um, man jau vēl būs iespēja izteikties, ja mana politiskā grupa, protams, piekritīs tam, ka es būšu referente. Mums ir jāievēro demokrātiskās procedūras, bet es ceru, ka politiskā grupa manu kandidatūru atbalstīs un es varēšu šo ziņojumu eh, izstrādāt un koordinēt, un es dalīšos tad attiecīgi ar jums un visu ierakstīšu ziņojumā, kas man šķiet būtisks. Paldies! Well, I, I think your fraction... Paldies! Es domāju, ka ja jūs potēļu grupu jūs neatbalstīs, tā būs liela kļūda. Es esmu pārliecināts, ka jūs saņemsiet atbalstu dāmas un kungi. Bija ļoti patīkami tikties ar jums šajā darba sesijā. Paldies, ka jūs atradāt laiku ierasties šeit. Un es tagad gribētu pieminēt varbūt tādu interesantu frāzi, ko teica komisārs par vienotiem kontaktpunktiem, kas ļaus, tā teikt, iepūst dzīvību pakalpojumu direktīvā. Būtu svarīgi, lai diskusija atdzīvojas arī jūsu dalību valstīs. Un runājot par poļu santehniķi, es atceros, ka Viņš bija tāds ļoti glīts, mums bija plakāti ar fotogrāfijām, un kad es apmeklēju Francijas ārlietu ministrijas pieņemšanu, tad es redzēju, tad es redzēju, ka recepcijā karājas plakāts ar šo poļu santehniķi. Es domāju, ka viņš ir kļuvis tā kā par tādu kultūras ikonu. Um, paldies vēlreiz jums visiem par piedalīšanos. Rītdien pulksten deviņos mēs tiekamies telpā 1G3. Mēs atkal tiksimies ar Barņiekungu. Un vēlreiz atgādinu, ņemiet līdz balsošanas kartes, rīt balsošana sāks 10.15. Paldies, patīkam vakaru!